Especially... Es domāju, ka mēs varam sākt sanāksmi, jo īpaši tāpēc, ka Vanda Kampkungs man jautāja, kad mēs beidzot sāksim. Nu, uh, mēs jau kavējam desmit minūtes, tāpēc jāsāk. Vispirms, šīs, šī pusdienlaika koordinatora lēmumi jau ir tikuši izplatīti. Uh, Un ja līdz šīs sēdes beigām 18.30 nebūs iebildumi, tie būs uzskatāmi par pieņemtiem. Pēc šī rīta pieredzes izlasiet lūdzu uzmanīgi un uzreiz stāstiet, kas nav pareizi. Otrais paziņojums. Uh, tātad uh, Pēters uh, Balašs, koordinators, viņa lidojums ir atcelts, viņš šeit nebūs. Uh, un raudzīsimies, kā mēs uh, rīkosimies turpmāk. Varbūt varam ietaupīt laiku vai kā citādāk, vai kāds var atnākt agrāk, piemēram, sekī. Tālāk uh, ķersimies pie prezentācijas par sociālo iekļaušanu ES sabiedriskajā transportā. Es uh, vēlos uh, sveikt mūsu vidu Lodovici kundzi, kas ir sociālo pētījuma institūta darbiniece um, Itālijā, Milānā, un viņa iepazīstinās mūs ar savu pētījumu. Vārds jums, Ludavicī kundze. Okay. Okay. Uh, many thanks for. Paldies, ka uzaicinājāt mani iepazīstināt ar šo pētījumu, ko mēs veicām komitejai par sabiedrisko transportu un sociālo iekļautību. Šī ir tāda jauna tēma, jo parasti, kad mēs runājam par sabiedrisko transportu, maz tiek runāts par sociālās iekļaušanas jautājumiem. Šķiet, ka tehnika īsti nedarbojas. Uh, Mēs eh, centāmies sniegt tādu pārskatu par saiknēm starp sociālo iekļautību un sabiedrisko transportu. Pārskatījām literatūras avotus, kā arī empīriskos materiālus. Un uh, kļūst aizvien skaidrāk, ka cīņai pret nabadzību un eh, sociālās izolētības mazināšanai uh, īpaši neaizsargātām grupām, sabiedriskais transports ir ļoti svarīgs. Līdz ar to mēs pētījām saiknes, mēģinājām sniegt politikas un prakses piemērus, kas ir tikušas īstenotas nacionālajā un vietējā līmenī, kā arī beigās mēs uzsvērām dažus jautājumus, kurus vajadzētu analizēt dziļāk, kā arī Eiropas Savienības institūciju un arī Eiropas parlamenta iespējamo lomu. Un arī uh, mēs uh, tiecāmies virzīt diskusiju par to, ko tad mēs īsti saprotam ar sociālo iekļaušanu. Pastāv ļoti daudz uh, dažādu materiālu, literatūras par šo jautājumu. Un uh, te es gribētu koncentrēties uz to, ka sociālā iekļautība ir daudzdimensionāla koncepcija. Uh, Tā nozīmē iespēju ikvienai personai, neatkarīgi no tās stāvokļa, rases, dzimuma, vecuma, ienākumiem, piedalīties sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē. Tātad tā ir iespēja piekļūt sociālajai, politiskajai un ekonomiskajai dzīvei. Iepazīstinot jūs ar datiem par to, cik daudz cilvēku Eiropā ir sociāli izolēti, mēs ņemam vērā vienu no rādītājiem sociālajai izolētībai - nabadzības risku. 2013. gadā apmēram katrs ceturtais cilvēks Eiropā bija uzskatāms par nabadzīgu saskaņā ar šiem rādītājiem. Tas nozīmē 123 miljoni cilvēku. Ļoti liels cilvēku skaits dzīvo nabadzības riskā. Šis cipars pieauga krīzes laikā un tieši neaizsargātā sabiedrības daļa tika ietekmēta uh, visvairāk. Piemēram, dati liecina, ka starp 2009 un 2013 gadu Nabadzības riskā nokļuvušo skaits bija pieaudzis par septiņiem miljoniem cilvēku. Protams, pastāv atšķirības dažādās valstīs, kas liecina arī par atšķirīgām sociālās uh, apdrošināšanas sistēmām, un šīs uh, situācijas neviendabības ir arī skaidrojamas ar atšķirīgiem ekonomiskajiem apstākļiem, piemēram, valstis, uz kuru lielāka ietekme atstāja krīze, Grieķija, Itālija, Portugāla un citas, bija tās, kas arī pieredzēja lielāku pieaugumu nabadzīgo cilvēku skaitā. Es nezinu, vai jūs redzat, kas ir attēlots šajā uh, attēlā. Šeit pēc valsts ir uh, attēlots uh, cilvēku skaits, uh, kas pieredz nabadzības risku, un vidēji ir tīri virs 20% cilvēku, kas atrodas nabadzības draudos. Šis uh, skaitlis ir lielāks Bulgārijā - 49%, Rumānijā gandrīz 42%, Grieķijā gandrīz 35% un tā tālāk. Radītāji uh, zemāki par Eiropas vidējo ir, piemēram, Nīderlandē 15%, Zviedrijā 15,6%, Čehijā un tā tālāk. Uh, Situācija valstīs ir ļoti neviendabīga. Kas ir galvenie faktori, kas ietekmē nabadzību un sociālo izstumtību? Saskaņā ar uh, literatūras materiāliem galvenie riska faktori saistās ar darba tirgus situāciju. Ja cilvēkiem ir darba vieta un ienākumi kā arī tāds izglītības līmenis, kas ir saistīts ar eh, iespējām viņus nodarbināt. Tad uh, eh, viņa risks ir mazāks. Tāpat uh, situācija ietekmē maisaimniecības sastāvs un uh, tas, vai viņi dzīvo lauku reģionos vai citos uh, Vēl bez eh, šiem vispārējiem faktoriem ir arī specifiski faktori, kas palielina sociālās atstumtības risku, piemēram, invaliditāte, piederība kādai minoritātei, piemēram, etniskai grupai vai uh, migrantu izcēlesme. Arī, arī sievietēm ir uh, salīdzinoši lielāks nabadzības risks nekā vīriešiem, arī zemāka. Uh, zemāks izglītības līmenis. Visi šie faktori arī var apvienoties, un uh, varbūt sievietes uh, ar migrantu izcēlesmi, ar zemu izglītības līmeni, kas dzīvo lauku teritorijās. Līdz ar to tā ir tāda daudzdimensionāla tipa sociālā izstumtība un uh, nabadzības risks šajā gadījumā ir augstāks. Jūs uh, varat, uh, varat iepazīties ar visiem šiem skaitļiem jūsu ziņojumos, ja jūs neredzat tos šeit. Un um, šī bilde parāda nabadzības risku dažādās sabiedrības grupās. Piemēram, bezdarbnieku vidū ir ļoti liels nabadzības risks, 67% bezdarbnieku dzīvo nabadzības riskā, jo viņiem nav ienākumu. Tāpat bērni, kur vecākiem ir zemes izglītības līmenis, bērni, kur vecāki ir bez darba, viņiem ir ļoti augsts nabadzības risks migranti, cilvēki ar zemu izglītības līmeni. Un e, šajā attēlā nav e, atsauču uz gados vecākiem cilvēkiem vai invalīdiem, jo vidēji viņu nabadzības risks nav augstāks nekā vidēji sabiedrībā, taču ja mēs mēģinam šīs sabiedrības grupas analizēt un raudzīties, kāda veida problēmas viņiem ir, tad mēs varam konstatēt, ka jo īpaši attiecībā uz mobilitāti, uz sociālo izolētību un uz iespēju dzīvot neatkarīgu dzīvi, šo grupu locekļi ir jo īpaši pakļauti sociālajai atstumtībai. Transporta politika var ievērojami palīdzēt sekmēt atsevišķu grupu sociālo iekļaušanu, un, protams, ja šie jautājumi netiek ņemti vērā transporta politikā, tad šo grupu sociālā atstumtība var pieaugt. Sabiedriskais transports ir svarīgs uh, lai nodrošinātu piekļuvi pamata pakalpojumiem, lai nodrošinātu piekļuvu nodarbinātības iespējām, lai uzlabotu sociālās attiecības un mazinātu sociālo izolāciju. Grupas, kas ir visvairāk pakļautas sociālajai atstumtībai - invalīdi, cilvēki gados, bērni, cilvēki ar zemiem ienākumiem, sievietes, migranti, ir arī jo īpaši neaizsargāti transporta problēmu priekšā, jo tās daudz vairāk izmanto sabiedrisko transportu nekā citas sabiedrības grupas, jo viņiem nav personīgās automašīnas, viņiem arī nav pietiekami daudz līdzekļu, lai ieviestu automašīnu vai izmantot kādus citus transporta veidus. Tāpat eh, transporta sistēma var negatīvi ietekmēt vidi, drošību, sabiedrības veselību, uh, un tieši šajās grupās attiecīgā negatīvā ietekme ir vērojama vairāk nekā citās. Šis attēls ir interesants, jo tas nāk no literatūras materiāliem, un uh, tas parāda šo, šo nelaimju ciklu, ko var radīt uh, sociālā atstumtība ja personām nav pieejama mobilitāte un transporta sistēmas. Šeit ir sastarpēja miedarbība. Sociāli atstumtām personām ir lielākas grūtības izmantot transporta sistēmas, un ja šīs transporta sistēmas neatbalsta attiecīgās personu grupas to piekļuvē darba vietām, sociālajiem kontaktiem, tad šo personu atstumtība kļūst jo lielāka. Protams, tās problēmas, ar ko saskaras šīs persona grupas, izmantojot eh, dažādus transporta veidus, atšķiras atkarībā no tās persona grupas, ko mēs skatām. Piemēram, vecāku cilvēku un invalīdu gadījumā galvenā problēma ir sabiedriskā transporta fiziskā pieejamība, kā iekāpt šajos transportlīdzekļos, autobusos, vilcienos un citos. Gados veciem cilvēkiem vēl viena būtiska problēma saistās ar informācijas iegūšanu par sabiedrisko transportu. Informācijas par uh, kustības grafikiem, cenām un tā tālāk. Sievietēm problēmas saistās ar drošību un drošumu. To, vai viņas var brīvi pārvietoties arī vakaros. Un, piemēram, sievietēm. Sieviešu gadījumā daudzi pētījumi ir veikti par to, ka vīrieši izmanto sabiedrisko transportu galvenokārt, lai dotos uz eh, darbu un no darba, parasti ārpus eh, pilsētas centra. Savukārt eh, sievietēm šis mobilitātes laiks atšķiras. jo viņas izmanto sabiedrisko transportu ne tikai, lai dotos uz darbu, bet arī, lai eh, savāktu bērnus, lai pavadītu savus vecākus uz eh, dažādiem sociālajiem un veselības aprūpes eh, pasākumiem un tā tālāk. Līdz ar to transporta izmantošana sieviešu gadījumā atšķiras eh, no tā, kā vīrieši izmanto transportu, un eh, svarīgi to ņemt vērā, veidojot sabiedriskā transporta stratēģijas. Jo bieži vien sabiedriskais transports nodrošina uh, labu, labi piemērotu kustību tieši uh, eh, sastrēgumu stundu laikā, kas labāk atbilst vīriešu vajadzībām, bet uh, būtu vajadzīga vienmērīgāka transporta plūsma arī dienas laikos. Un sievietes, piemēram, veic arī īsākus un biežākus braucienus tuvāk uh, savām dzīvesvietām. vietām. Tāpat arī vecākiem cilvēkiem jābūt iespējai braukt, piekļūt sociāliem un veselības aprūpes uh, dienestiem. Bija, parasti viņi dodas uh, savu rajonu ietveros un uh, ārpus sastrēguma stundām. Runājot par nesenām politikas tendencēm. Tikai pēdējos gados ir tikusi pievērsta uzmanība sabiedriskā transporta lomai sociālajā iekļaušanā, un Eiropas Savienības iestādes aizvien palielina uzsvaru uz pieejamību un sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti, jo īpaši uzmanību vēršot uz pasažieru tiesību aizsardzību Šie ir galvenie jautājumi, par kuriem ir domāts Eiropas līmenī. Tāpat arī Eiropas struktūra fondi, reģionālās attīstības fonds, sociālais fonds ir izmantoti vietējo projektu un politiku atbalstam, kas tiecas veidot pilotprojektus, lai reaģētu uz šo neaizsargāto grupu vajadzībām. Nacionālajā un vietējā līmenī galvenās prakses un projekti tiek izstrādāti galvenokārt eh, pilsētu teritorijās, un arī tos finansē šīs Eiropas programmas. Empīriskie dati, kuros man nav ļoti daudz laika iedziļināties, uh, ir tādi, ka mēs analizējām dažādas neaizsargātās mērķa grupas, mēģinot noskaidrot viņu galvenās vajadzības un problēmas, piekļūstot sabiedriskajam transportam, kā arī to, kāda veida politika ir tikusi veidota vietējā līmenī, lai risinātu šos jautājumus. Aizvien lielāku uzmanību tiek pievērsta lai nodrošinātu sabiedrisko transportu, kas nogādā jauniešus no izglītības iestādēm uz mājām, lai uzlabotu dažādu transporta veidu drošību bērniem, lai popularizētu sabiedriskā transporta lietošanu naktī jauniešu vidū, jo īpaši piekdienu vakaros un sēsdienās. Uh, un arī, lai izmantot jaunas tehnoloģijas, jaunu transporta veidu izstrādē. Viens no šiem ir tā dēvētais blablakār, ko izmanto galvenokārt jaunieši. Tā pamatā ir IKT tehnoloģijas, un tas ir interesants tāpēc, ka sniedz pakalpojums, ko reāli nodrošina privātie operatori. Vecāku cilvēku gadījumā pieaug vajadzība pēc elastīga transporta, kas viņus nogādā no durvīm līdz durvīm. Te ir runa, piemēram, par taksometriem vai arī par nevalstiskajām organizācijām, kas brīvprātīgi sniedz šāda veida pakalpojumus. Invalīdu gadījumā arī ir vērojams pieaugums eh, tādu pakalpojumu sniegšanā, kas piegādā viņus no durvīm līdz durvīm un pēc pieprasījuma, taču ir jāņem vērā viņa mobilitātes eh, barjeras eh, piekļūstot sabiedriskajam transportam. Arī šeit ir vērojama aizvien pieaugoša IKT tehnoloģija izmantošana, lai samazinātu barjeras, ar kurām saskaras invalīdi un gados veci cilvēki. Esmu jau gandrīz pabeigusi. Uh, Sieviešu gadījumā līdzīga koncentrēšanās ir notikusi galvenokārt uz drošības pasākumiem, lai uzlabotu sieviešu iespējas eh, izmantot transportu naktīs un darīt to droši, kā arī tiek eh, mainīts, eh, mainīts transporta mainīt transporta darbību, lai atbalstītu sievietes, kas pārvietojas ar bērniem. Piemēram, es viesojos Madridē, un tur bija īpašas vietas sievietēm ar maziem bērniem, kur viņas varēja ievietot bērnus eh, šajos eh, drošajos sēdeklīšos. Uh, Es tagad nepievērsīšos tam, kas ir ticis darīts eh, nabadzīgo un bezdarbnieku labā, taču te ir runa atkal par specifisku pakalpojumu sniegšanu, kas risina konkrētās eh, neaizsargātās grupas vajadzības. Piemēram, migrantu gadījumā problēmas sagādā valoda un ir jāsniedz informācija dažādās valodās, lai migranti zinātu, kāda veida transports ir pieejams. Vēl viens jautājums ir cilvēki, kas dzīvo laukos. Un tas ir svarīgi, eh, tāpēc, ka fiskālās konsolidācijas dēļ ir samazināti tēriņi un eh, ir ticis samazināts eh, transporta apjoms reģionos, kur ir maz iedzīvotāju kas ir palielinājis problēmas vecākiem cilvēkiem, jo tieši attālie un lauku apgabali ir tie, kur dzīvo galvenokārt vecie ļaudis, jaunieši no šādām teritorijām brauc prom. Un e, te ir jautājums par to, kā mēs varam e, savienot efektivitāti ar taupības apsvērumiem un arī ar e, sociālās iekļaušanas apsvērumiem. Visu beidzot. Turpmāk sabiedriskajam transportam risināmie uzdevumi sociālās iekļaušanas jomā noteikti pieaugs demografisko tendenču un arī novecošanas dēļ. Mums būs jāpievēršas vecu ļaužu un invalīdu mobilitātes problēmām. Tāpat arī aizvien pieaug migrācijas plūsmas un arī mobilitāte Eiropas iekšienē, jo cilvēki dodas no vienas valsts uz citu, lai atrastu darbu, lai pārceltos. Un arī par šiem cilvēkiem ir jādomā. Pastāv aizvien lielāks līdzsvara trūkums uh, apdzīvotības blīvumā, ja salīdzinām pilsētas apgabalus un lauku apgabalus, kur uh, paliek aizvien mazāk cilvēku. Un uh, šis līdzsvara trūkums ir jāskata arī no mobilitātes skatu punkta. Nākotnē Būs svarīgi risināt šos jautājumus. Pirmkārt, ņemot vērā sociālās iekļaušanas aspektus sabiedriskā transporta politikā, jo sociālā iekļaušana ir ļoti svarīga šīs politikas daļa, un tā ir jāņem vērā ikreiz, kad politika tiek īstenota. Uh, Otrs jautājums, eh, ja problēmas sagādā izmaksas, mēs varētu izmantot vairāk eh, jauno tehnoloģiju. Un eh, izmantot tādu projektu pieredzi, kas ir īstenoti jau no pašiem zemākajiem līmeņiem. Un Trešais jautājums, jeb iespēja ir iesaistīt aizvien vairāk privāto transporta operātoru, kā arī nevalstiskās organizācijas, kuru līdzdalība aizvien pieaug, jo īpaši to NVO, kas ir iesaistīti sociālajos pasākumos. Tas varētu sniegt transporta iespējas konkrētām uh, neaizsargātajām grupām. Tāpat ir jādomā par privātajiem transporta nodrošinātājiem, piemēram, kā šajā blablā kāra gadījumā, kad uh, tiek uh, satiekas cilvēki ar uh, līdzīgām vajadzībām un uh, visi nokārto paši iedzīvotāji un valstī šajā gadījumā pat nav jāiejaucas un jātērē savu līdzekļu.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 šo pētījumu. Piekrītu. Šeit ir analizētas riska grupas, tādas grupas, kas uh, tiek uh, izolētas sabiedrībā, un es jums pilnīgi piekrītu, ka šīs atstumtās grupas ir invalīdi, imigranti, uh, personas ar zemiem ienākumiem vai bezdarbnieki, kā arī cilvēki, kas dzīvo lauku teritorijās un attālos apgabalos no lielākām pilsētām vai aglomerācijām. Taču tas nenozīmē, ka pilsētās nav atstumtu personu un tādu cilvēku, kurus vajadzētu integrēt. Lielais uzdevums mūsu priekšā ir novecojošā sabiedrība, aizvien lielais, lielākais migrantu skaits. Tie ir faktori, eh, ar kuriem šai komitejai vajadzēs eh, aizvien saspringtāk strādāt. Un eh, man ir prieks, ka jūs pieminējāt šo trešo sektoru, jeb NVO, jo īpaši lauku apgabalos izmaksu apsvērumu dēļ sabiedriskā transporta iz piedāvājums mazinās, un ja persona ir bez darba vai ar zemu izglītības līmeni, tad šī persona nonāk uh, ļoti nelabvēlīgā situācijā. Jūs vēl pieminējāt valstu uh, un arī pilsētu pārvalžu domāšanu šo personu struktūru, kas ir atbildīgas par attiecīgo teritoriju un infrastruktūru attīstību. Šīm amatpersonām ir jāapzinās, ka tad, kad nabadzīgajiem vai invalīdiem vai vecajiem cilvēkiem uh, nav iespēju, tad eh, situācija turpina negatīvi attīstīties eh, un eh, nepietiek jau ar to, ka viņi ir nabadzīgi, viņu stāvoklis jau pasliktinās. Un līdz ar to pieauga izmaksas, kas pēc tam būs jātērē sociāliem mērķiem. Šeit mums ir jāstrādā divos līmeņos - nevalstiskās organizācijas, valdības, bet vienlaikus arī Eiropas Savienības līdzekļi, par kuriem arī mēs šajā gadījumā runājam. Jaunas programmas, kur piešķirot līdzekļus, ir jāņem arī tādi faktori, kā vai projekts dod labumu atstumto personu iekļaušanai. Un es ceru, ka pēc tam, kad mēs būsim analizējuši šos rezultātus ne tikai Eiropas parlamentā, mēs eh, varēsim jau sniegt noteiktus komentārus, vērst uzmanību uz noteiktām lietām, taču es ceru šo tendenci sākt strādāt no pašiem zemākajiem līmeņiem, no uh, kopienu pārvaldēm, no pilsētu pārvaldēm, lai šie cilvēki netiktu atstāti vieni. Un eh, beidzot, kad mēs runājam par invalīdiem, tad bieži vien svarīgi ir ne tikai līdzekļi, bieži ir tā, ka šie cilvēki vienkārši nevar iekāpt transporta līdzekļos un daudz viet nav invalīdiem piemērotas infrastruktūras, viņiem vajadzīgo rāmpu un tā tālāk. Šī ir ļoti aktuāla tēma, un es pateicos par jūsu veikto analīzi. Ir skumji, ka Gandrīz viena ceturtā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju ir pakļauti šim riskam, un mums ir jādara viss iespējamais, lai patiešām radītu darba vietas. Persona, kurie jau ir darba vieta, var pārvietoties pavisam citādāk, un arī viņa pašapziņa ir pavisam atšķirīga. Uh, un tieši šie apsvērumi ir pamats attīstībai. Tāpat arī migranti un bēgļi ir ļoti svarīgs jautājums. Es zinu, ka ir viegli runāt, ja mēs nākam no valsts, kurā nav daudz migrantu, piemēram, Polijā, taču esmu runājusi ar ļoti daudziem migrantiem, un viņi uh, teica, ka viņi ir pat divkārt izolēti. Viņi bieži vien dzīvo vietās, kur valda nabadzība, viņi netiek uh, asimilēti sabiedrībā. Un, uh, ja viņi nāk no etniskām minoritātēm, bieži vien viņi pat neredz cerību, ka viņu stāvoklis varētu uzlaboties. Bieži vien ir tā, ka arī bērni uzauga atmosfērā, kur viņiem nav sajūtas, ka viņi vispār var tikt ārā no šīs nabadzības, un mums viņi katrā ziņā ir jāatbalsta. Paldies! Pateicos tālāk Kristīna Revodalona. Euh, Paldies. Mēģināšu izteikties samērā īsi, lai visiem būtu laiks izteikties. Vēlos pateikties pētījuma autoriem, kuri dod labāk iespēju izprast transporta ietekmi mūsu ikdienas dzīvē un labāk saprast transporta sociālo dimensiju. Kopš sasaukuma sākuma un. Sākumu, un konkrēti pārskatot balto grāmatu par eh, mobilitāti. Es iecerēju, man ieceri bija saistīt sabiedrisko transportu ar eh, sociālo kohēziju, lai cīnītos pret sociālo atstumtību. Ar gandarījumu lasu, ka sabiedriskais transports ir vienīgais risinājums, lai atrisinātu atsevišķu grupu mobilitātes problēmas. Runa ir par e, vulnerablām grupām Eh, un tā kā ir runa par ļoti simtiem tūkstošu Eiropas Savienības iedzīvotāju, kurus apdraud nabadzības saburtais loks, mums ir jādomā par pasākumiem. Šodien tikai 32% eh, Eiropas iedzīvotāji izmanto sabiedrisko transportu vismaz reizi nedēļā, un mēs ceram, ka eh, tiks noteikts mērķis divkāršo transportu izmantošanu līdz 30. gadam. Vēl viens punkts, kas ir jātīsta vairāk, ir nepieciešamība veicināt sabiedriska pakalpojuma sniegšanu, lai padarītu to nediskriminējošu un piekļūstamu labākos apstākļos. Tas ir jānovērtē pietiekami augstu. Piemēram, Komisijas pieeja par dzelzceļu tirgus atvēršanu nedrīkst novest pie tā, ka nerentablās līnijas tiek atstātas novārtā. Jā, operatoriem ir jānodrošina publiskā pakalpojuma e, pienākums, kas nevienmēr var būt rentabls, bet tas ir nozīmīgs teritorijas kohēzijai. Uh, nedrīkst novirzīt tikai transporta plūsmas par labu ekonomiskiem centriem un atstājot novārtā mazāk pievilcīgus centrus. Paldies! Danke, danke sehr, jetzt Karim Adeli. Paldies. Nākošais runātājs Karim Adeli. Paldies priekšsādētāji. Šis jautājums ir skatīts arī manā ziņojumā par mobil, eh, urbāno mobilitāti Eiropā un jūs pieskarties kā sapīgam punktam. Tad, kad mēs redzam skaitļus, viena ceturtā daļa Eiropas iedzīvotāji riskē ieslīgt mobilitātes nabadzībā. Mēs zinām enerģētisko nabadzību, bet mēs varam saskarties arī ar mobilitātes nabadzību. Viena ceturtā daļa nevarēs pārvietoties, nebūs piekļuvis izklaide, izglītībai, darbam un tā tālāk sarakstu var papildināt. Domāju, ka tā ir ļoti, ļoti nopietnas drauds, kas mums ir jāņem vērā. Jūs sacījāt, ka tehnoloģija palīdzēs panākt to, lai vismazāk aizsargātie mm, eh, saņemtu piekļu transportam. Esiet uzmanīgi, jo, piemēram, blablakārs ir pieejams tikai ar smartphonu palīdzību. Un Kā, jū, eh, kā jūs domājat, vai šie rīki ir pie, pieejami trūcīgajiem? Viņiem nav smartphone, daudziem nav interneta. Šeit ir vesela ķēdes reakcija, kura ir jāpārdomā. Tālāk no manas puses būs divi jautājumi. Pirmkārt, Eiropas Savienībai šī parādība nav jauna, un jūs arī to norādat savā pētījumā. Jūs pasvītrojat to, ka jau 2011. Eh, gadā, un tas ir jūsu ziņojums 68. lapusē, ir atsauce uz agoru Eiropas Savienībā pret sociālo atstumtību secinājumi bija skaidri, kas notika četru gadu laikā. Skaitļi ir daļrunīgi, kā šie skaitļi, kuri ir ņemti no 2011. gada, vai jūs tos esat izmantojuši, un kā tas tā nāk, ka tāds neticams klusums ir par pētījumu, kas ir ļoti uh, ar svarīgiem um, jautājumiem. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums. Jūs runājāt par imigrantiem. Es gribētu zināt, vai starp mar vai margināļi un migranti ir viens un tas pats, jo tie rādītāji, ko mēs, um, kas mums ir zinām Eiropas līmenī, tālāk Roma jautājums, kā jūs integrējat šo jautājumu? Uh, šodien. Un pēdējais jautājums, manuprāt, svarīgs. Jūsuprāt, kādi ir tie steidzamie pasākumi, kas ir šodien jāpiemēro, lai šo parādību mazinātu? Jūsu kolēģis pieminēja cita nelaimi, kas ir demografiskās pārmaiņas kā rezultātā aizvien vairāk iedzīvotājiem E, nav piekļuvis mobilitātei. Kā jūs domājat panākt to, lai mēs ietu pareizajā virzienā un vai pareiz, labā prakse tik tiešām pastāv? Vai jūs varat mums nosaukt valstis, kur tas viss darbojas un ko varētu darīt, lai šādu praksi vairotu? Vielen Dank, jetzt Patricia Schulī. Paldies tālāk, Patricija Šulī. Hvala za besedo, predsedujoči. Paldies, priekšētāji. Man ir tiešām prieks, ka mēs šodien runājam par sociālo iekļaušanu sabiedriskā transporta jomā Eiropas Savienībā attiecībā uz sociāli atstumtām grupām. Pagātnē par šo jautājumu nav pietiekam daudz runāts. Bieži vien mēs uh, koncentrējamies uz uh, tādām klasiskākām situācijām satiksmes ziņā. Dažās Eiropas Savienības pilsētās ir iespēja izmantot bezmaksas sabiedrisko transportu, kas visiem ir pieejams, gan uh, vecākiem cilvēkiem, gan cilvēkiem ar invaliditāti, sievietēm, bērniem, visiem, kas tika minēti jūsu pētījumā. Uh, un tas saistās ne tikai ar viņu ekonomisko aspektu, bet arī ar CO2 emisiju samazināšanu. Tāpat vēlos minēt saiknis starp eh, divām pilsētām ar brīvu bezmaksas transportu starp eh, Gorici Itālijā un Gorici Slovākijā. Šīs divas eh, kopienas noslēdza vienošanos un izveidoja bezmaksas sabiedrisko transportu, kas eh, tiek finansēts eh, no abu pašvaldību puses. Es to saucu kā piemēru. Eh, varētu tikt ņemts vērā arī citur. Un šādu finansēšanas modeli arī varētu izmantot citās Eiropas Savienības pilsētās. Uh, Bieži vien mēs aizmirstam par lauku teritorijām, kur sociālais atstumtības problēma, problēma ir vēl asāka. Cilvēkiem bieži vien ir liels grūtības nokļūt uz pilsētām, nav regulāru maršrutu un nav bezmaksas piekļuve transportam. Pilsētu vidē situācija atšķirās. Tādēļ būtu jāizmanto dažādas pieejas lielākām un mazākām pilsētām un vēl citas pieejas eh, lauku teritorijām. Vēl viena problēma, manuprāt, ir uh, saistīta ar to, kā no pilsētas nokļūt uz lauku teritoriju, ja nav, piemēram, nekādu autobusu maršrutu vai arī cilvēks ir ar invaliditāti vai pārstāv kādu citu uh, grupu, kas ir vismazāk uh, aizsargāta. Uh, Arī šie jautājumi ir jāpatur prātā un jādomā, kā nodrošināt sabiedrisko transportu šīm grupām. Eiropas Savienības fondi, protams, ir ļoti nu, nozīmīgi, bet ir arī svarīgi tos saprātīgi izmantot ar saprātīgiem projektiem. Es jau minēju vietējās kopienas kā piemēru, kuras uz doto brīdi finansē pašas pašvaldības. Gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli par to. Danke sehr, un als letzt Lucy Anderson. Paldies, un tālāk Lucija Andersona, kā priekšpēdējā. Uh, yeah, read... Jā, bija ļoti interesanti izlasīt jūsu ziņojumu, un 32. lapusē šķiet, ka lielākā daļa pētījumu Eiropā ir saistīts ar apvienoto karalisti, un lai arī man liels prieks, ka ir daudz datu no apvienotās karalistes bet eh, tā kā mēs šeit Eiropas parlamentā eh, skatām šo jautājumu, tas tomēr rada zināmas grūtības. Kas, jūsuprāt, vēl būtu jādara, lai mēs eh, varētu iegūt vairāk pierādījumu un datu no visām dalību valstīm? Nu, lūk, tas būtu viens komentārs no manas puses. Tāpat vēlējos painteresēties, vai jums ir kāds viedoklis par to, kā sasaistās transports, mājoklis un sociālā joma. Daudzās pilsētās, eh, ja cilvēkam pat ir darbs, tad viņam ar vien tālāk un tālāk ir jābrauc, lai uz to nokļūtu. Un tas, eh, protams, nenāk par labu vidē un nenāk par labu arī pašu cilvēku eh, veselībai un labklājībai. Un bieži vien cilvēka pat nevar atļauties tik tālu braukt. Un mājokļu politika arī reizēm nav pareizi strateģiski risināta ar sociālajām mājām un īres atbalstu, un tas arī ietekmē Eh, transporta jomu. Un eh, noslēgumā par braukšanas maksu. Jums ir ļoti laba tabula par to, cik cilvēki ir apmierināti par braukšanas maksām, un tas jau viss jau labi, bet eh, ja paskatāmies uz to, cik cilvēki ir apmierināti un kā tas ir skatīts apmierinātā karalistē, tad ir šīs rādītājs no cilvēkiem, kas brauc bez maksas vai kur saņem subsīdijas rauckšanai. Nu, tad visticamāk jau, protams, viņi teiks, ka viņi ļoti apmierināti, jo viņi neko nemaksā vai maksā tikai daļu no braukšanas maksas. Un vai Eirobarometra datu apkopojumā ir kādi, kāda informācija par cilvēku apmierinātību? Un vai ir kāda konkrēta statistiska pierādījuma no visām 28 dalību valstīm par to, kā braukšanas maksa uh, un uh, dažādas uh, ceļu pilsētu teritorijas savā starpā ir salīdzināmas. Un reizēm esam skatīties, piemēram, braukšanas maksas, ar, kam tā atšķirās starp mums un Austrumē Eiropu. Piemēram, tiek bieži teiks, ka Madridē tā ir ļoti augsta. Bet uh, vai ir kādi citi fakti, kas ļautu mums šīs braukšanas maksas patiešām labi salīdzināt? Jo jāņem vērā, piemēram, cilvēku dzīves līmenis un tos, tas, vai viņi vispār atļauties sabiedrisko transportu. Paldies. Man ir vēl viens jautājums. Nav tikai uh, motorizētā personīgā uh, transporta satiksme un sabiedriskais transports, bet ir arī individualizētā nemotorizētā satiksme, piemēram, riteņbraucēji un kājām gājēji. Uh, vai valstis, kas pievērš, eh, vai, vai pilsētās, kur tiek pievērst uzmanību šiem aspektiem, sociālā izstumtība ir mazāka nekā citur. Es zinu valsts, pilsētas, kur iedzīvotāji nevar atļauties eh, savu automašīnu liela daļa. Un uh, ir arī pozitīvi piemēri, kā tur cilvēki tiek integrēti. Bet pirms es saņemu atbildi, vai komisija vēlētos izteikties? Nē. Ne Nu tad vārds jums. Okay. Many thanks for. Jā, liels paldies par uzdotajiem jautājumiem. Un es uz tiem visiem nevarēšu, nevarēšu atbildēt, jo man ir tikai 5 minūtes. Pāris lietas. Pirmkārt, šis ir tikai sākotnējs pētījums, joprojām ir ļoti daudz jautājumu, ko varētu detalizētāk izanalizēt. Otra lieta ir ļoti maz datu par šo jautājumu, kas tiktu apkopoti pēc transporta veida vai pēc uh, lietotāju grupas. Un galvenie uh, jautājumi, kas ir svarīgi gal, cilvēkiem, kas lieto transportu. Jā, reizēm pašvaldības veids šādus uh, pētījumus, bet Eiropas līmenī ļoti maz šādu datu. Uh, Nu, lūk, tad viena lieta, ko varētu darīt Eiropas Savienības līmenī, ir uzlabot statistikas apkopošanu un datu uh, vākšanu, lai būtu skaidrāk saprotams, kādas ir galvenās problēmas, kad mēs runājam par transportu un sociālo atstumtību. Ir arī jautājums saistībā ar pētījumiem. Uz doto brīdi jaunās tehnoloģijas nevar izdarīt pilnīgi visu, uh, bet pilnīgi iespējams, ka mēs varētu ieguldīt vairāk uh, pētījumu darbu šajā joma. Ja mēs uh, izmantojam, piemēram, apvārsni 2020 programmu pētījumu veikšanai, būtu jāmēģina koncentrēties vairāk uz pētījumiem, kas uh, uh, palīdzētu ar jaunajām tehnoloģijām veicināt sociālo iekļaušanu. Un tas arī bija viens no jautājumiem, kas tika minēts diskusiju laikā. Uh, izsvarot politiku ietekmes novērtējumu katru reizi, kad politiskās institūcijas Eiropā nāk klājā ar kādu jaunu politiku vai to īsteno, tām ir jāsagatavo ietekmes novērtējuma analīze. Un šajā ietekmes novērtējumā vajadzētu skatīties ne tikai uz īstermiņa izmaksām un ieguvumiem uh, ekonomiskajā uh, ziņā, bet būtu arī jāapsver ilgtermiņa uh, sociālā ietekme eh, blakus vēl ietekmē uz vidi. Ja mēs neskatīsimies uz sociālo šķautni, tad pastāv risks, ka mēs nepietiekami novērtēsim mūsu izvēļu patiesās izmaksas. Definējot mūsu transportu politiku un, ja mēs skatīsimies tikai uz īstermiņa efektivitāti, uz ekonomisko ilgtspējību, uh, Tas nozīmē, ka mēs neapsveram sociālās at atstumtības riskus un ka tas varētu radīt augstākas izmaksas nākotnē, jo galu galā mums visi šie cilvēki būs jāatbalsta. Mēs jau nevaram vienkārši viņus pamest novārtā un aizmirst. Līdz ar to veicot konkrētu politiku ietekmes izvērtējumu, tīpašu šajā politiskajā jomā, kur reizēm tiek ignorēti sociālie jautājumi, tātad, uh, kad tiek runāts par transportu un infrastruktūras politiku, būtu jāiekļauj arī sociālās ietekmes apsvērumu daudz lielākā apjomā nekā tas ir dalīts līdz šim. Tātad, analizējot iegums un uh, izmaksas, būtu arī jāskatās uz sociālo kontekstu. Vēl viens jautājums ir saistīts ar to, ka nav iespējams ar vienu atbildi palīdzēt visiem šie cilvēki, kas ir neizdevīgākā situācijā, viņiem ir ļoti atšķirīgas vajadzības attiecībā uz mobilitāti. IKT nespējas risināt visas problēmas, piemēram, invalīdiem un ļoti nabadzīgiem cilvēkiem un uh, vecāku gadgājumu cilvēku, bet tie var, šīs tehnoloģijas var palīdzēt dažos gadījumos. Ir pilotu projekti, kuros transporta iestādes ir izstrādājuši informatīvas normas, kas izmanto jaunās tehnoloģijas, lai palīdzētu arī cilvēkiem ar redzes grūtībām vai cilvēkiem ar kādām citām invaliditātēm. Jā, nu dien mums vajadzētu domāt arī par pašvaldību lomu. Tā ir ļoti būtiska lielākā daļa projektu, kas tiek aprakstīti mūsu pētījumā, eh, tos īsteno pašvaldības, jo pašvaldības vislabāk zina, kādas ir eh, vajadzības un kā tās apmierināt problēma ir tāda, ka budžeta samazinājuma gadījumā tieši pašvaldību budžets ir pirmais, kurš cieš. Tādēļ būtu jādomā arī par to demogrāfisko pārmaiņu un migrācijas plūsmu radītās grūtības. Tas ir ļoti liels jautājums un mm, tas būs jāskata nākotnē. Valstis, kurās dara visvairāk, ir tās, kuras cenšas risināt šo jautājumu, proti migrāciju. Un jau to dara ilgāku laiku, piemēram, Itālijā šī problēma ir ļoti nesen radusies, ka ir ļoti daudz imigrantu no citām valstīm, bet um, mēs varam mācīties no tā, kāda ir apvienotās karalists un Francijas pieredze šajā ziņā, kur jau ir krietni senāk bijušas ļoti izteiktas migrācijas plūsmas. Un mēs varam skatīties arī uz to, kā situācija ir ietekmējuši labi un sliktāki projekti, lai neatkārtotu jau pagātnē veiktās kļūdas. Manuprāt, Eiropas institūcijas var ļoti daudz palīdzēt šajā darbā. Komisija, Eiropas parlaments un Eiropas aģentūra varētu uzņemties spēcīgāku saskaņošanas lomu un pārliecināties, ka sociālie jautājumi arī tiek iekļauti tad, kad šādi politikas instrumenti tiek izstrādāti. Varētu noteikt arī standartus Eiropas līmenī, piemēram, attiecībā uz piekļuvi drošību un tā tālāk, kas varētu palīdzēt risināt šīs problēmas. Varētu veicināt arī izpratnes veidošanu gan nacionālā, gan pašvaldību līmenī par to, ka ir nepieciešams, nepieciešams iekļaut sociālos jautājumus šādu politiku izstrādes laikā, piemēram, atbalstot paraugu prakses apmaiņu, uzlabojot uzraudzību, izvērtējumu un datu apkopošanu, arī apsvarot uh, visus šos jautājumus, kad runājam par transportu politiku, varētu veicināt labāku struktūru fondu apguvi un izmantojumu un teikt, ja vēlaties izmanto, izmantot struktūra fondus šajam projektam, tad ir jāiekļau arī šādi jautājumi. Tāpat, protams, arī pētījumu programmas, kā jau iepriekš minēju. Tā kā var būt ļoti daudz priekšlikumu, it sevišķi no parlamenta, komisijai un dalību valstīm un visiem, kas iesaistīti šajā uh, nozare. Atvainojiet, ka nevarēju atbildēt uz visiem jautājumiem, bet nebija pārāk daudz laika. Paldies! Thank you very much also for the study and for the... Paldies par šo pētījumu un arī par iepazīstināšanu ar to. Es domāju, ka bija vērts šo pārunāt. Un, protams, ka mūsu priekšā ir liels darbs īstenot šo dalību valstu un arī Eiropas komisijas programmā. Paldies! So, wir kommen dann zum nächsten Punkt. Labi, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tā ir uh, Eiropas enerģētikas savienības pakete un arī Parīzes protokols. Te ir divi referenti. Uh, Hena Virkunen no Tautas partijas un Bas Sekhauts no Zaļajiem. Un es došu vārdu vispirms referentiem un uh, dāmas pa priekšu. Yes, thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. Paldies, priekšsētāji, cienējamie kolēģi. Tas ir mūsu atzinums par virzību uz enerģetikas savienību. Vadošā komiteja ir ITRA komiteja. Un ITRA komitejā diskusijas par viņu projektu notika šorīt. Un transporta nozare vēl nav iekļauta viņu ziņojuma projektā, tā kā mums ļoti aktīvi jāstrādā, lai to iekļautu. jo, kā mēs zinām, transporta nozares loma ir ļoti nozīmīga, ja mēs domājam par enerģētikas savienību un tās mērķiem. Transports ir pārstāv ļoti liela daļa no enerģētikas patēriņa, vairāk kā 30%. Viens no mērķiem enerģētikas savienībai ir nodrošināt uh, lielāku ilgtspējību, konkurētspēju, konkurētspējīgu enerģiju Eiropā, un transporta nozara ir ļoti lielā mērā atkarīga no naftas produktiem. 94% transporta izmanto naftas produktu, naftas produktus. Tā kā ir jāmeklē viss uh, eh, izdevīgākie veidi, kā samazināt emisijas. Tas īpaši svarīgi ir pilsētvidē, kuras dzīvo 70% eiropiešu, kā jau mēs šodien par to runājām, saistībā ar mobilitāti pilsētās ir ļoti daudz, kas ir jādara saistībā ar mobilitāti un pilsētvidas plānošanu. Pavisam īsi par šo atzinumu, tad tas ir atzinums, tam ir jābūt ļoti lakoniskam, mēs varam tikai uzsvērt dažas lietas, tam ir jābūt īsākam par vienu lapusi, tā kā mēs varam norādīt tik uz pašu svarīgāko transporta nozarē nu, attiecībā uz enerģētikas savienību. Energoefektivitāte ir viens no būtiskākajiem mērķiem enerģētikas savienības uh, pakotnē, un ir jāizvēlas visenergoefektīvākie transporta veidi, tā kā dzelzceļš un jūras transports un iekšzemes uh, ūdensceļi. Bet, mm, kā mēs vislab zinām, tas nevienmēr ir iespējams, tādēļ ir nepieciešama arī uh, ceļu transportu izmantot nākotnē un jāizmanto tādēļ uh, autotransports, kas būtu vidē draudzīgāks nekā tas, ko izmantojam mūsdienās. Uh, Mūsuprāt, ir ļoti liels un labas iespējas to panākt. Transporta nozarē, protams, ļoti daudz izmanto naftas produktus, bet ir ārkārtīgi daudz dažādu tehnoloģiju, kas jau ir pieejamas un daudzas uh, vidēji draudzīgas degvielas. Un pirmais ceļš, kā samazināt izmešu, ir nomainot fosilo degvielu ar atjaunīgo degvielu, elektrību vai uh, degvielu, kur ir mazs oglekļa sastāvs ir nepieciešama tiesība akti, kas veicinātu tīpaši privātus ieguldījumus, lai attīstītu atjaunīgo degvielu izmantojumu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība varētu uzņemties vadošo lomu, dekarbonizējot transportu nozari, un mūsu rūpniecība arī no tā tikai iegūtu, piemēram, mūsu autoražošanas uh, nozara, ja mēs varētu būt viens soli priekšā konkurentiem, tikai no tā iegūt. Viens veids, kā sasniegt šo mērķi, būtu atvērt tirgu atjaunīgajiem, eh, atjaunīgajai degvielai arī aviācijā, bet pastoties uz aviāciju un jā, jūras pārdājumu nozara ir jāatzīst, ka tas ir, eh, tās ir globāls nozars, līdz ar to ir jāvienojas par um, globāliem nosacījumiem tātad ar starptautisko jūsu asociāciju un starptautisko civilās aviācijas organizāciju. Tas ir nepieciešams, lai vienotos par CO2 izmešu mērķiem. Un tas ir svarīgi arī, lai nodrošinātu Eiropas rūpniecības konkurētspēju. Kas attiecas uz jūras transportu, atbalsts agrīnam sašķinātās uh, naftas gāzes izmantojumam arī ir nepieciešams dabasgāzi. Jaunās tehnoloģijas, lielapjoma dati un eh, digitalizācija nodrošina liels iespējas izveidot jaunas inteliģences transporta pakalpojumus. Tas ir jāņem vērā tāpat, eh, kā nepieciešams koncentrēties uz iespējām šajā nozarē kā jau mēs zinām, inteliģenti organizējot satiksmi var ļoti ietaupīt arī enerģetikas resursus. Nedrīkst aizmirst, protams, arī infrastruktūru un tā Soma enerģetikas savienībā. Labi funkcionējuši dar šā struktūru veicināt arī iekšējā tirgus darbību, bet ir jārod labi veidi, kā atrast tīrāku un energoefektīvāku transportu. Daudz ko var panākt vienlaicīgi izveidojot jaunas darba vietas un veicinot izaugsmi. Priekšētāji kungs, cienījamie kolēģi, tie bija tie galvenie punkti, kurus es vēlējos minēt no transporta nozares, kā daļas no enerģetikas savienības, un pati galvenā loma mūsu komitejai ir atgādināt un uzsvērt, cik būtisku lomu transporta nozara spēlē enerģetikas savienībā un ka šai nozarei ir jāpievērš uzmanība un jāpiesaista investori un jāmudina tie pāriet uz energoefektīvāku transportu un dekarbonizēt uh, transporta nozare. Es vēlos teikt paldies eh, ēnu referentiem, bija ļoti laba sadarbība un paldies par jūsu izteiktajiem komentāriem un es ceru, ka arī turpmāk diskusija veiksies tikpat labi. Paldies! Thank you very much. Now. Paldies, un tagad dodam vārdu Basam Ekhautam. Paldies, priekšsēdētāji, un uh, šis patiešām ir otrs uh, komisijas publicētās enerģijas paketes uh, atzars. Un um, te ir runa par Parīzes protokolu, kur notiks otrā pušu 21. pušu konference, un uh, šai klimata konferencei vajadzētu pārvērsties uh, vienošanās dokumentā par klimatu, ko mēs gaidījām jau no Kopenhāgenes sanāksmes, bet tā īsti neizdevās. Un tagad sešus gadus vēlāk, cerams, mēs panāksim starptautisku vienošanos, ka no 20. gada visas puses uh, pasaulē sniegs savu devumu klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās darbā. Pie faila strādā NV komiteja, bet ņemot vērā ciešo sasaisti ar transportu, ir loģiski, ka mēs kā komiteja šeit līdzdarbojamies no transporta skatpunkta, un kā man iepriekšējā kolēģi teica, ja mēs paraugāmies uz NV komitejas eh, ziņojumu par COP21, tad transporta nozars gadījumā runājot par citiem, eh, par dažādiem sektoriem, par transportu nozari bieži vien aizmirst. Un ir dīvaini to pieredzēt, kad runa ir par klimatu, jo, ja mēs paraugāmies uz to, kā Eiropas Savienība nosaka mērķus un eh, uz visām jomām, kur ir jāmazina CO2 emisijas, tad ir viena joma, kur tieši pieaug eh, siltumnīca efekta gāza emisijas, un tā ir transporta joma. Uh, Ir pilnīgi skaidrs, ka visām nozarēm ir jāsniedz devums eh, šajā oglekļa izmešu samazinājumā, un eh, tas būs vēstījums arī mūsu atzinuma NV komitejai. Parīzē tiks pievērsta uzmanība arī starptautiskajai kuģniecībai un starptautiskajai aviācijai. Mēs eh, jau esam iepriekš dzirdējuši, ka ir divas starptautiskās organizācijas, kas ir atbildīgas eh, šajā gadījumā par IMO un eh, ICAO, attiecīgi par kuģniecību un aviāciju, un abas organizācijas nav pazīstamas kā enerģiskas klimata pārmaiņu apturēšanas veicinātājs. Uh, Vides eh, komiteja nosūtīja delegāciju uz Zimo sanāksmi pirms divām nedēļām Londonā, kur bija diskusija par datu uzraudzību starptautiskajā kūģniecībā, un bija arī diskusijas par to, vai IMO nevajadzētu noteikt mērķis seg samazināšanai starptautiskās kuģniecības sektorā. Tas, piemēram, tika darīts eh, Ir zināms, ka, piemēram, Māršala salās ir reģistrēti daudzi kuģi un ir interesanti, ka tieši šī valdība ierosina rīcību šajā jomā, jo tā pieredze klimata pārmaiņu radītās problēmas, piemēram, jūras līmeņa paaugstināšanos. Un mēs jau redzam, ka diskusijas par klimata jautājumiem sākas IMO Un uh, arī civilās aviācijas organizācijai nākamgad vajadzētu uh, nākt klajā ar aktivitāti klimata pārmaiņu samazināšanai. Mēs zinām, ka darbs nebūs viegls un ir šaubas par to, vai uh, IKO tiks galā līdz nākamajam gadam. Taču Mums ir jāpievērš īpašu uzmanību gan starptautiskajai kuģniecībai, gan starptautiskajai aviācijai, tāpēc es arī pieminu šīs abas organizācijas un to, kā tam vajadzētu sniegt savu devumu globālajā mērķa noteikšanā, ierobežojot temperatūras pieaugumu divu grādu robežās. Uh, Noteikumi pieprasa to, ka mums bija jābūt lakoniskiem, grozījumos ir pieļaujams lielāks elastīgums, redzēsim, ko mēs varēsim panākt, taču pašreizējā atzinumā mēs esam iekļāvuši galvenās tēmas, tostarp arī cenu noteikšanas mehānismu, mēs pievēršamies arī tām, ka šī dekarbonizācija nav tikai tehnoloģisks risinājums, ir jāraugās arī uz loģistiku un uh, situācijas uzlabošanu šajā jomā, arī transporta, elektrifikāciju, kas atkal ir tehnoloģiska kategorija. Un visu beidzot uh, atzinumā ir runa par, uh, par saprātīgu cenu noteikšanu, un, protams, ka tā ir problēma, un pagājušajā nedēļā IMF arī uh, par to runāja. Ja mēs paraugamies uz fosilajām subsīdijām kopumā, ne tikai transporta nozarē, bet eh, transporta nozarē arī ir paslēptā vai nepaslēptā veidā daudz šo fosilo subsīdiju, tad katru gadu fosilajām degvielām nonāk milzīgas subsīdijas. Un tas norāda uz to, ka šis spēles laukums nav vienlīdzīgs un ka tam būs jāpievēršas, ja mēs vēlamies pārēju uz zem oglekļu satura ekonomiku arī transporta jomā. Atzinumā es arī uzsveru šos jautājumus, bet jūs varat būt droši, ka mēs uh, attīstīsim šīs domas, kad būs saņemta grozījuma. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 5. jūnijas. Es gaidīšu ēnu referentu, arī kolēģu devumu. Uh, Un es ceru, ka šis kļūs par labu atzinumu, kas nonāks arī NV diskusijās, jo gada beigās būs šī svarīgā klimata konference, un cerams, ka arī transporta jomai būs pievērsta tā uzmanība, ko šī joma ir pelnījusi. Paldies, un tālāk Kristīna Revūdalona. Merci, prezident! Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos vienlaicīgi gan Terezas Grifinas vietā, kur nevar būt klāt, un pēc tam izteikšos ar Parīzes protokolu. Vispirms Terezai Grifina vēlas pateikties deputātei Virkenenē par paveikto, kā arī par Eh, konsultēšanos ar ēnu referentiem. Ziņojums par enerģijas savienību ir būtisks, un tas veidos mūsu enerģijas ainavu turpmāko gadu laikā. Tas ietekmēs nodarbinātību, uzņēmumu konkurētspēju, arī transportu Eiropas Savienībā. Virkunienes kundzes atzinums ir īpaši pozitīvs, un Tereza Grifina cer, ka itre ņems šo atzinumu vērā, ņemot vērā Grobačika ziņojumu, kas ir it reprezentēts ar trūkumiem. Grifina, Tereza Grifina vēlas stiprināt elektrotransportu, lai samazinātu oglekļa izmešu skaitu. Daži elementi tagad. Pirmkārt, enerģijas savienība ir jāparedz transversāla, stabila, caurskatām pārvaldība. Šai pārvaldībai ir jāveicina arī pilsoniskās Eh, sabiedrības un pašvaldību lomu. Tāpat Ceres Grifina vēlas stiprināt atzinumu sociālo aspektu un panākt, piemēram, to, ka uh, darba nosacījumu un sociālo noteikumu ievērošana visos transporta veidos tiek ievērot. Tāpat Teres Grifina uzskata, ka ir jāveicina valsts un privātās investīcijas infrastruktūrām, kas atbalsta ilgtspējīgu transporta veidus. Tāpat Teres Grifina ir gandarīt par iespēju turpināt strādāt pie šī dosie un cer, ka līdzsvarots atzinums tiks prezentēts transporta komitejā. Tagad es pārēju pie Parīzes protokola protokola. Šī ir runa par dokumentu, kas ņem vērā mūsu prioritātes. Ir vairāk nekā 195 iesaistītās puses, bet mums ir jāpanāk saistošu mē un ambiciozu mērķu nospraušana. Šajā sakarā ir jāpanāk juridiski saistoši mērķi, lai ierobežotu sasiešanu līdz diviem grādiem, samazinātu līdz 50. gadam eh, par 60% izmešu apjomu salīdzinām ar 2010. Eh, gadu, kā arī jāiestrādā eh, izmeša apjoma samazināšana transportā. Šodienas atzinums ir iecerēts par, par eh, zā virziena un piedāvāju dažus papildinājumus. Taču šķiet, kā ņemot vērā apjomu ierobežojumus, visu nevarēs izdarīt. Ir jāpadara redzamāka transporta nozara ne tikai Parīzes protokolā, bet arī paralēlās iniciatīvās, kā eh, paralēlā COP21 darba kārtība, kas eh, dos iespēju meklēt inovatīvus risinājumus. Šajā sakarā vajadzētu pasvītrot arī to, ka finansējums klimata politikai eh, Eh, varētu palīdzēt virzīt eh, fondus transporta nozarē. Turklāt, ņemot vērā to, ka vairāk nekā 70% iedzīvotāju dzīvo pilsētvidē un pilsētvide ir atbild, eh, pilsētvidē notiek viena ceturdaļa transporta izmeša, mums ir jānosaka ambiciozi mērķi. Tāpat runājot par ilgtspējīgu mobilitāti, mēs nedrīkstam apstāties pie transporta elektrifikācijas, bet ir jāņem vērā citu veidu transporta līdzekļi, piemēram, gāze, biogāze un visbeidzot, lai Eiropas Savienība kalpot par piemēru likumdošanas iniciatīvām, ir jābūt ambiciozām un jāiekļauj elementi, kas palīdzētu samazināt izmešu apjomu viegliem, smagiem transporta līdzekļiem, lai varētu sasniegt 30% emisiju samazinājumu transportā līdz 30. gadam. Paldies, tālāk Ivo Belēts. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu referents NV komitejā par enerģētikas savienības jautājumiem, bet es eh, šeit eh, darbojos kā ēnu referents eh, runājot par Parīzes protokolu. Pirmkārt vēlos teikt, ka mana grupa arī piebiedrojas tām bažām, ko ir formulējis referents savā atzinumā, jo īpaši runājot par transporta elektrifikāciju, kas ir jāpātrina un jāpastiprina Tāpat arī runājot par progresu ceļā uz Baltās grāmatas mērķiem, es arī vēlētos, kā referents jau teica, koncentrēties uz apņēmības trūkumu no starptautiskās aviācijas un kuģniecības organizāciju puses, jo Šeit ir bijusi nepieciešama, zinām, apņemšanās un nav bijis nekāda progresa šajās organizācijās. Ir skaidrs, ka progress jāpanāk līdz nākamā gada beigām, kas jau ir gandrīz rīt. Un uh, kuģniecības organizācijas un starptautiskās aviācijas organizācijas darbs ceļā uz šiem mērķiem ir bijis ļoti lēns. Uh, Runājot par Parīzes protokolu, mums ir skaidri jāpasaka, ir nepieciešama apņemšanās no šo organizāciju puses, eh, salīdzinot ar eh, pašreizējo progresa trūkumu. Referent, eh, godātie kolēģi, es vēlos piebilst, ka mums ir jārisina arī uh, Aviācijas sektora nodokļu delikātais jautājums. Mums ir jāiedziļinās tajā un jāizskata tās privilēģijas, kas pastāv uh, nodokļu uzlikšanā aviācijas nozarē. Te mēs runājam par degvielas nodevām, arī par PVN. Un mēs jau zinām, ka līdzsabiedrības bieži vien pieredz labvēlīgāku nodokļu režīmu un šo nodokļu izņēmumu samazināšana nozīmēs, ka mēs veidojam vienlīdzīgāku spēles laukumu salīdzinot ar citiem transporta līdzekļiem. Es zinu, ka šis ir tāds delikāts jautājums, bet mums ir jāapņemas iedziļināties tajā. Visu beidzot priekšsēdētāji ir jādomā arī par alternatīvo degvielu jautājumu un arī infrastruktūru elektrifikācijai un es domāju, ka daudz no šiem jautājumiem tiks skatīti arī jūsu ziņojumā par balto grāmatu. Tā tad būs zināma pārklāšanās starp šiem dokumentiem. Paldies! Paldies, un tālāk nākamais runātājs. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties referentam par atzinuma projektu. Klimata politikā transporta jomai ir ļoti būtiska loma, tāpēc ir svarīgi, lai arī mēs varētu šeit izteikties. Transports ir praktiski vienīgā joma, kur emisija apjoms pieaug un statistikas rādītāji pasliktinās. Visi iedzīvotāji izmanto transporta līdzekļus un tādā veidā dod savu pienesumu emisijām, un mēs maksāsim uh, savu maksu par šiem pārāk optimistiskajiem mērķiem, kas ir noteikti Parīzē. Fosilie, fosilās degvielas transportam uh, arī ir uh, problēma jautājums. Te pat nav runa par vīdes uh, iznīcināšanu, bet uh, arī par enerģijas cenām. Un tas attiecas uz visā, visiem transporta veidiem. Eiropas alternatīvu meklējumiem arī ir sava cena, un šī cena nav zema. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut, lai patērētāji un uzņēmēji saskartos tamdēļ ar pārmērīgu slogu. Sestībā ar emisijām tiek pieņemti darba plāni un citi plāni, tostarp arī par siltumnīca efekta gāzēm, bet te ir jāņem vērā dažādi mērķi, un Eiropas Savienība nav vienota. Uh, Arī dalību valstu iespēja izmantot dažādas enerģijas avotus atšķiras, un mums tas jāņem vērā. Sabiedrisko transportu cenas, izmantojot alternatīvos energoavotus Polijā, piemēram, būtu daudz augstāka nekā izmantojot uh, fosilos kurinājumus, kamēr Zviedrijā šī aina atšķirtos. Un līdz ar to mēs nedrīkstam uzlikt pārmērīgu slogu Eiropas Savienības dalību valstīm. Tālāk, mēs nedrīkstam aizmirst, ka transports ir uh, svarīgs uh, piekļuvē attālinātiem reģioniem. Mēs vēlamies uh, veidot jaunus transporta ceļus, mēs gribam veikt ātrākus pārvadājumus, braukt ātrāk, un investīcija loma šeit ir ļoti svarīga, taču Emisiju samazinājuma mērķi nedrīkst kavēt izšķirīgos projektus, un izšķirīgie projekti, piemēram, ir TNT koridori un tīkli, kas savieno Eiropas rietumus un austrumus. Tālāk. Transporta pakalpojumi ir jāsargā, ir jādomā par inteliģentiem loģistikas risinājumiem preču piegādē Un te es, piemēram, domāju par, piemēram, par kabatāšu, kas ļautu labāk izmantot transporta iespējas. Un, eh, Šī kabatāžas tirgus pavēršana sniegt mums arī jaunas uh, eh, vīdes pasākumu iespējas. Uh, Es domāju, ka šie aspekti tiks uzsvērti, tātad transporta loma topošajā rezolūcijā tikai pieaugtu. Paldies, Husē Ignacio Farija. Obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties eh, referentiem par paveikto darbu un pasvītrot eh, to lielo atkarību, kāda ir transportam no, eh, no fosiliem degvielām. Mums ir jāparedz dekarbonizēšana starp Eiropas stratēģiem cīņā pret eh, klimata pārmaiņām. Ir jābūt veiksmīgākām uh, E, enerģijas politikām un jāsamazina arī ārējā e, enerģētiskā atkarība, un bez tam ir jātīsta jaunās tehnoloģijas transportā tīrākas un arī jādomā par e, elektrisko tra transporta līdzekļu plašāku izmantošanu, uzlādēšanas iespējām, uh, un atjaunīgās enerģijas avotu izmantošanu, kā arī pār uzkrāšanas iespējām. Tādā veidā būs iespējas uzlabot dzīves apstākļus pilsētās un gaisa kvalitāti. I jaunās tehno un tīrās tehnoloģijas ir ļoti nozīmīgas arī Eiropas industri eh, industrijai, lai mēs varētu veidot ekspansīvu tirgu. Un tas ir ļoti nozīmīgi inovatīviem uzņēmumiem, un mēs tādā veidā varēsim palīdzēt samazināt nacionālo fragmentāciju. Tāpat ir jādomā par lielāku, kvo, par lielāku kvotu kolektīvajiem transportiem. Ne tikai tāpēc, ka tas būtu produktīvāk, bet arī tāpēc, ka Tās palīdzētu labāk izmantot digitālās informēšanas iespējas lietotājam. Jādomā par iespēju nodrošināt lietotājam intuitīvāka pakalpojumu. Tālāk par kravas pārvadājumiem jāpiešķir prioritāte jūras transportam, kā arī upju transportam un vilcieniem. Tāpat ir ļoti svarīgas mūsu ostas. Un es atbalstu pasākumus, lai mēs uzlamu, uzlabotu ģeostrateģisko situāciju mūsu reģioniem. Uh, un eh, dabas gāzes izmantošanu transportā, bet es gribētu atsaukties uz vienu no trūkumiem, ko norādīja refer referenti. Pietrūkst um, jūras un gaisa transporta dekorbanizēšanas jautājumu. Es zinu, ka no 97. gada jūras organizācija strādā, lai panāktu uh, Um, pievienošanās, lai samazinātu uh, gāzu izmešu skaitu jūras transportā, un līdz šim vēl nekāds taustāms progress nav panākts. Priekšlikums no Maršalsālām, par kurām runāja deputāts Eikauts, kas ir trešais pasaules kuģu reģistrs. Uh, šis priekšlikums, uh, runājot par um, Eh, izmešu ierobežojumu tika noraidīts. Tāpat mums ir jādomā arī par demokrātisko pārstāvību šajā organizācijā, jūras organizācijā. Uh, Eh, lai mēs varētu stimulēt virzību uz priekšu starptautiskā jūras organizācija, un tāpēc Eiropas Savienība nāk, ir nākus klaļā ar sistēmu, lai varētu sekot izmešu apjomam. Tas ir tikai pirmais solis, es biju referents šim ziņojumam, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāizmanto visi pasākumi tās rīcībā. Un visbeidzot, gribu runāt par investīciju veicināšanu. Ir jāpiešķir prioritāti eh, te investīcijām no FC, it īpaši eh, ilgtspējīgākai ekonomikai ar tehnoloģiski avangardiskiem projektiem, eh, kur nebūtu iespējams cita veida alternatīvas finansējums. Un mums ir arī Connecting Europe ietvaros, ir jāpiešķir prioritāti investīcijām vilcienu transportā, upju transportā un intermodalitāte. Esmu gatavs uh, apspriest šos jautājumus ar referentiem un ēnu referentiem. Paldies! Danke sehr, jetzt Pavel Telitska. Paldies, eh, tālāk vārds Telitskas eh, kungam. Paldies, priekšētāji. Man pēdējā brīdī lūdza Gidzins Maisners vietā izteikties atšķirībā no tā, kā bija no rīta. Es nebiju paredzējis, jo man bija jādarbojas citā komitejā, tādēļ eh, varbūt savus eh, grozījumus es vēlāk iesniegšu tagad par Gizinas eh, komentāriem, kurus man lūdza paust. Mēs vēlētos, lai Parīzē mums izdotos rast eh, tiesiski saistošu vienošanos cīņā ar klimatu pārmaiņām. Es domāju, nav nemaz jāsaka, ka uh, ambīcijas eh, un uh, bažas attiecībā uz Parīzi mums visiem ir līdzīgas. Tāpat uh, jāuzsver, ka jo, jo vairāk partneri iesaistīsies, jo efektīvāk šāda vienošanās būs. Uh, Protams, transporta nozare saistās ar CO2, CO2 emisijām. Un kā jau mēs izzinām, daži transporta veidi jau ir daudz ko darījuši, lai cīnītos ar to, savukārt citi uh, ir darījuši mazāk. Kolēģi lūdzu man arī uzsvērt, ka Eiropai nebūtu jāiet priekš ar vienpusēju vienpusējām saistībām, ja citi nepievienosies, tas radīs tikai lielas izmaksas Eiropas Savienības ekonomikai un nedos nekādu ievērojumu labumu klimatam. Un mēs uzskatām, ka aviācijas iekļaušana ETS varētu ir ļoti nākus par sliktu šai nozarei. Un Gizina domā par citām transporta nozarēm, piemēram, kā jūras nozara. Nu, lūk, tādi ir gazīnas komentāri, ko es vēlējos uh, jums pavēstīt, un uh, savus uh, grozījumus es nosūtīšu tuvākajā laikā. Paldies! Paldies tālāk vārds Kilunas kundzei. Kiitoksia puheenjohtaja. Paldies priekšētājiem. Cienījamie kolēģi. Paldies uh, abiem referentiem. Mēs iesniegsim vairākus grozījumus un par dažiem no tiem vēlos pastāstīt. Pirmkārt par enerģetikas savienību un sasaisti ar energo drošību un enerģijas ražošanas izmaksām. Tas būtu jāizceļ šeit un papildus tam alternatīvas enerģijas formas būtu jāizceļ vairāk tās nākotnē varētu būt ļoti nozīmīgas mūsu enerģi, enerģētikas grozā. Tikau kungam vēlos teikt, ka vietas transports pilsētās ir ļoti svarīgs. Manuprāt, visā Eiropā ir nepieciešams transports, kas saprātīgi izmantotu atvēlēto telpu. Es uzskatu, ka visi pakalpojumi, ko mēs sniedzam, ir jāsniedz ar mēķi samazināt emisijas. Es domāju, ka nākotnē mums izdosies šīs problēmas atrisināt. Paldies! Nu, tas, ka te ir runa par mīlestības vēstulēm, es nezināju, bet uh, ņemsim vērā tagad vārds Petram Lungrēnam. Paldies, priekšētāji. Manuprāt, mēs esam dzirdējuši, ka ir nepietiekams zināšanas par transportu. Man jau šķiet, ka es visu esmu dzirdējis, bet tagad man jāklausās, ka ļoti daudz var iegūt, mazinot uh, regulējumu. Uh, transporta tirgu un izmantojat kabatāšu. Vai jūs neredzat, kas notiek? Ir cilvēki, kas strādā par 250 eiro mēnesī, bet jūs šeit, šeit sēžat un sakat, ka jāmazina regulējums transporta tirgu. Nu, transporta tirgu šobrīd ir pilnīgi katastrofa. Ir uh, dīzeļdegviela, kas ir dabai draudzīga. Uh, Zviedrijā tas ļoti labi videi ir dīzels, kas tiek ievests ar cisternām un tankuģiem, un to izmanto smagajās automašīnās, kas brauc pa mūsu ceļiem, un tās vada autovadītāji, kas pat uh, nevar īsti atļauties pārtiku. Un tad mēs tagad dzirdam, ka ir ļoti labi, ja mēs mazināsim regulējumu tirgo ar kabatāžu. Bet cilvēkiem ir jānodrošina pienācīgs dzīves līmenis, viņiem ir jābūt iespējai iegūt uh, pārtiku. Nestāstiet man, es esmu šeit strādājis šajā nozarē 30 gadus, tāpēc nestāstiet, ka regulējuma mazinājums tur nāks par labu. Paldies! Danke sehr! Paldies! Tomēr tiesības eh, brīvi paust viedokli ir arī tādām personām, kas saka lietas, eh, kas varbūt eh, ne visiem patīk. Vārds komisijas pārstāvim no Digi Energy. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas komisija ar atzinību raugās uz šo transporta komitejas atzinumu, taču ir jāsaprot, ka enerģētikas savienība ir sarežģīts veidojums, tā ietver vairākus uh, politikas aspektus, un to arī skaidri pateica Sefkovičs kungs, kad mēs prezentējām šo enerģētikas savienību, tā ietver klimatu, arī Digi Move darbu, Digi Markt, Digi RTD darbu un uh, citas politikas jomas. Enerģētikas savienības ceļu kārtē uh, no 43 paredzētajām darbībām vairākas ir paredzētas jau 16. gadam transporta jomā, un komisijai ir skaidrs, ka transports ir izšķirīgs enerģētikas savienībai, eh, ne tikai runājot par siltumnīca efekta gāzes samazinājumiem, bet arī runājot par to, ka ir vajadzīgas alternatīvas degvielas eh, transporta līdzekļiem, atjaunīgi energoresursi un ir vajadzīga arī transporta pakete. Uh, Līdz ar to es esmu pateicīgs par to, ka transporta komiteja vēlas piedalīties ar šo atzinumu, un es vēlos uzsvērt, ka mums enerģētikas savienība ir tāda savienība, kas ir balstīta uz dialogu starp parlamentu un iedzīvotājiem, jo runājot par šīm 43 iniciatīvām, lielāko daļu no tām uh, pārunās arī Eiropas parlaments, un jo īpaši jaunā pārvaldības struktūra ir jāveido ciešā sadarbībā ar Eiropas pilsoniskajām sabiedrībām. Tāpat ir ļoti svarīgi uzsvērt uh, uzticēšanās jautājumu, ir eh, būtiski veidot vērienīgu pārvaldības sistēmu, taču ir jābūt sadarbībai starp eh, enerģētikas savienību un dalību valstīm, lai sasniegtu dažādos enerģētikas savienības mērķus, kas attiecas arī uz transporta nozīmi. Runājot par dažādām atzinumu sadaļām, mums nav tādu konkrētu komentāru, mēs varam atbalstīt referenta sacīto. Paldies! Un tālāk vārds Irinai Badramai no Digi Klimata jautājumos. Paldies priekšsēdētāji un uh, sveicināti godātie komitejas dalībnieki. Klimata ģenerāla direktorāts atzinīgi vērtē šo dokumentu un arī komentārus, ko mēs uzklausījām šodien un kas liecina par to, cik dziļi ir izpratne par skatāmajiem jautājumiem. Protams, atzinums par Parīzes protokolu ir būtiska daļa uh, enerģētikas savienības paketē, un šo paketi apstiprināja 28. februārī. Mūsuprāt, šis atzinums papildina enerģijas savienības dokumentu kopumu. Parīzes protokols ietver arī vīziju Eiropas Savienības nacionāli noteiktajam pienesumam, uh, Tas ir tāds pienesums, kas ietver uh, visas uh, ekonomikas jomas. Mēs atbalstām tādus pasākumus, kas uh, ietver visas ekonomikas jomas un vēlamies to uzsvērt arī jaunu vienošanos gadījumā. Komisija arī uzsver IKO un IMO nozīmi un to arī uh, referents ir norādījis, un IMO un uh, arī Startautiskās civilās aviācijas organizācijas centieni ir ārkārtīgi būtiski. Arī es varu pievienoties priekšstatam par uh, šo iestāžu lēno darbību, taču jāsaprot, ka tās ir startautiskas organizācijas, uh, kas eh, veids daudzpusējus pasākumus, un komisija turpinās sadarbību ar saviem partneriem abu šo organizāciju kontekstā. Īsumā runājot par mūsu vīziju attiecībā uz Parīzes sarunām, jauna vienošanās ir svarīga iespēja panākt vienošanos par pasākumiem, kas attieksies uz visiem, un eh, mēs uh, raudzīsimies uz pienākumu interpretāciju globāli un tieksimies vienoties par globālu ilgtermiņa vīziju visām starptautiskajām iesaistītajām pusēm. Mūsu paziņojumā norādīts arī 60% samazinājuma mērķis līdz 2050. gadam salīdzinot ar 10. gada līmeņiem, kas pilnīgi atbilst IBCC novērtējuma ziņojumam. Uh, Un tas ir tāds ilgtermiņa mērķis, kas mūsuprāt ļoti labi iedaras arī divu grādu temperatūras eh, mērķa kontekstā. Mēs pateicamies parlamentam par tā aktīvo iesaistīšanos, gatavojoties Parīzes sanāksmē. Paldies! Pateicos, un tagad vēlreiz vārds abiem referentiem. Vispirms vārds uh, Virkunēnas kundzei. Yes, Mr. <laughs> Jā, paldies priekšādājiem un cienījumie kolēģi. Vēlos teikt jums visiem paldies par izteiktajiem komentāriem. Es gaidīšu grozījumus nākamnedēļ un es ceru, ka tuvākajā laikā varēsim tikties un izveidot labu transporta komitejas atzinumu un ar nepacietību gaidu, ka varēšu ar jums visiem sadarboties. Paldies! Paldies, vārds Basam Eikhautam! Yes, thank you very much. I'll... Paldies arī no manas puses. Paldies kolēģiem par komentāriem un ēnu referentiem. Turpināsim darbu pie kompromisiem. Un grozījumi noteikti papildinās mūsu jau izdarīto darbu. Un, piemēram, tas, ko teica Kristīna, es ceru, ka tas arī tiks pievienots ziņojumam un arī Ivo teiktais par nodokļiem, manuprāt, tas ļoti uh, prātīgi attiecībā uz aviāciju un skatīsimies, kā to varam iekļaut eh, savā atzinumā. Eh, Sladovski kunga teiktais es varu piekrist par infrastruktūru, tas ir eh, ļoti svarīgi to norādīt, par atšķirībām starp valstīm, to daudzveidību, tas ir viens no lielajiem jautājumiem ANO, kur nav iespējams spērt pat vienu soli, lai nedzirdētu par to, ka ir jārīkojas kopīgi, bet katram uh, pielāgotu pieeju. Un es vēlos uzsvērt, ka arī Eiropā un Eiropas Savienības politikā ir ļoti liels atšķirības starp to, ko mēs sagaidām no dalību valstīm, ja pastamies tikai uz lēmumu par slogu sadalījumu, tad ir ļoti atšķirīgi šīs prasības dažādām dalību valstīm un Austrum Eiropas valstīm ir pat atļauts ievērojumi palielināt emisiju apjomu. Tā kā Eiropas Savienība jau šo elementu ir ņēmusi vērā. Tas attiec arī uz atjaunīgajiem resursiem, kur ir noteikti atšķirīgi mērķi, ņemot vērs, vērā atšķirības starp dalībvalstīm. Un tad pārējot pie enerģētikas savienības, es vēlos redzēt, kāda būs jaunā pārvaldība, jo bija ļoti labi sistēma pirms tam, bet komisija no tā ir atteikusies. Nu, tas tikai tā, tā jau ir cita diskusija. Un tad to, ko jūs teicāt Gaziņas vārdā, jā, protams, ir, ja būs vienošanās globāla līmenī, tā būs labāka, un es ceru, ka vairs nebūs uh, vienošanās par ogļu noplūdu, un ja būs globāla vienošanās, tad uh, par to, cerams, vairs nebūs jārunā. Un par vienpusēju rīcību. Es ceru, ka būs diskusijas ar Gazinu, jo it īpaši Eiropas Savienībai mēs kā kontinents, mēs esam atkarīgi no importu no importa. Tādēļ ir labāk ātrāk izveidot šo pārēju, nevis nogaidīt uz pārējiem. Tādēļ Eiropas Savienība agrīna rīcība būtu saprātīga arī ekonomiskajā ziņā. Tagad tas nāks par labu ne tikai klimatam, bet arī ekonomikai. Nu, tas jau nepārsteidz, ka nu, kāds no Somijas runā par alternatīvām degvielām. Uh, reizēm ir nepieciešami eh, šādi gadījumi eh, Pīteram un, un arī šī diskusijai par kabotāžu. Nu, es negatavojos to iekļaut savā ziņojumā, jo, cik man zināms, mēs par daudz ko runāsim Parīzē, bet ne par kabotāžu. Par to mēs uh, Parīzē nerunāsim. Tur jau tā dara būs daudz. Un par to, ko teica komisija par IK un IMO, uh, Jā, tās ir divas starptautiskas organizācijas, kurām ir jāspēr pirmie soļi, bet, manuprāt, tieši Parīze noteiks uh, mērķus šajās nozarēs. Es jau redzu, ka jūs eh, šaubaties, jums tā kā vēl jāpiestrādā pie uh, tā, bet uh, ir svarīgi, ka šīs divas nozars var noteikt pašas savus mērķus. Uh, Un tajā ziņā var pateikt, ka vidas komitejā mēs esam pasūtījuši pētījumu. Ja pastamies šo divu grādu mērķi un godīgu sadalījumu, kāda būtu eh, sloks jāsadala starp aviāciju un jūras nozaru, esmu pārliecināts, ka tas daudz šokēs IKA un IMO, bet es ceru, ka Parīzes konference aktīvāk iekustinās šīs organizācijas un jo jūs jau minējāt, ka tās rīkojas lēnīgi, un es ceru, ka šis lēnīgums uh, tiks pārvarēts Parīzes uh, konferences laikā. Es jau esmu dzirdējis no kolēģiem, ka arī parlamentā būs uh, vairākums, kas atbalstīs šādu pamudinošu nostāju. Tā kā būs daudz interesantu diskusiju. Paldies par uh, Paldies par referentiem un uh, paldies visiem, kas komentēja. Termiņš grozījumiem ir 5. Uh, jūnijas, pulksten 12. Nākamā tēma ir uh, diskusija ar Eiropas koordinatoriem. Pēters Balašs ir jau ir klāt, es viņu pieminēju. Tad būs kārta Karlo Sekī, kas atbild par Atlantijas koridoru jautājumiem. Un mēs aicināsim jūs šeit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 Aber bevor ich jetzt Carlo Secchi das Wort erteile. Jā, pirms es dodu vārdu Karlo Secchi. Es vēlos iepazīstināt jūs ar jaunu darbinieku transsekretariātā. Tas ir Mārtiņš Fuchs, viņš nāk no NV, un viņš pavisam noteikti varēs uh, dalīties savā pieredzē, un um, sveicam viņu mūsu komitejā, un cerams, ka mums būs laba sadarbība. Tagad es dodu vārdu Karlo Sečī. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir prieks par iespēju piedalīties šajā viedokļa apmaiņā par Atlantijas koridoru darba plānu, kur es esmu koordinators, un es eh, ar prieku gaidīšu šos komentārus, eh, jautājumus, kritiku. Uh, Un eh, jūsu rīcībā ir tāds jauki izdrukāts dokuments. Un eh, tas pavadīs mūs mūsu darbā kopā līdz tik uz dažādiem citiem koridoru pārvaldības komponentiem. Uh, un mēs mēģināsim iespējami efektīvi izmantot mūsu rīcībā esošos resursus un laiku. Es sniegšu jums īsu ievadu par to, ko tad jūs atradīsiet šajā dokumentā un uh, izmantošu arī prezentācijas slaidus. Atlantijas koridora galvenās iezīmes Ar tām jūs varēsiet iepazīties šajā pirmajā slaidā. Pirmkārt, šajā koridorā ir ļoti izteikts jūras transporta komponents, kā jau tā nosaukums liecina. Tajā ir iekļautas 13 ostas, gan jūras, gan arī iekšzemes ūdens ceļos. Un uh, Tās ir būtisks jostas, kas piedara uh, kopējiem tīklam. Raugoties no dzelzceļa skatpunkta, ceturtais krāvas koridors ir Atlantijas koridora uh, būtiskākā daļa. Un man ir prieks uzsvērt, ka arī Vācija pavisam nesen, ja nemaldos vakar, piekrita kļūt par uh, dzelzceļa kravu koridoru numur 4 dalībnieci. Un mēs ceram uz ciešu sadarbību. Šajā koridorā ir četras dalību valstis, četras uh, pierobežu sadaļas - Portugāla, Spānija, Spānija, Francija, Francija, Vācija. Šeit tiek savienotas trīs galvas pilsētas, un tam ir īpatnējas eh, problēmas. kas mums liek domāt par situāciju, piemēram, Baltijas valstīs. Atlantijas koridors savieno Atlantijas okeānu un vairākas eh, valstis, eh, būtībā Eiropas centru. Un uh, Tādējādi tiks pilnībā dublēts Panamas kanāls un nodrošinātas papildu satiksmes plūsmas uz Eiropu no Atlantijas okeāna. Kā jau jūs kartē varat redzēt, šajā slaidā varbūt tas nav pārāk skaidri redzams, pats koridors ir tā dzeltenā līnija, kas virzās no Spānijas un Portugāles dienvidiem uz Manhaimu, Ludvigshāfenu un Strasbūru. Te mēs koncentrējamies uz pārrobežu sadaļām, tumši zilā krāsa apzīmē tās pārrobežu daļas, kur darbs vēl turpinās. Tas jau īpaši attiecas uz Stream North eh, starp Franciju un Vāciju, daļēji arī uz pārrobežu savienojumu starp Spāniju un Franciju un Portugāles eh, dēļ turpinās darbi un pētījumi attiecībā uz dienvidu savienojuma izveidi. Uh, Ziemeļa savienojums no Vēras līdz Salamankai tu darbojas, taču tam ir nepieciešami uzlabojumi un pētījumi šeit turpinās. Darbi drīzumā sāksies. Slaida labajā pusē visas zvaigznītes apzīmē pieteikumus, ko mēs esam saņēmuši, šo eh, derīgo projektu skaits, kas ir iesniegti vai nu pērnā gada februāra CEF konkursā vai arī Eiropas Investīcija bankas konkursā. Un te mēs redzam, ka lielākā daļa svarīgo ostu ir iekļauti šajā attēlā un ir iesniegti arī citi būtiski projekti. Tālāk pārējot pie nākamā slaida, runājot par atbilstību TNT specifikācijām. Es varu īsumā jums izklāstīt to, ko jūs redzat eh, slaida labajā pusē. Elektrifikācija dzelzceļā ir plaši izplatīta, gandrīz 90% apmērā, un Eiropā četras atšķirīgas eh, energo apgādes sistēmas, līdz ar to būs jāpieliek pūles, lai ieviestu kopīgu standārtu. Ir jābūt arī vienotam koridora palaišanas plānam starp Spāniju un Portugāli, lai varētu progresīvi risināt šo problēmu. Uh, jo pagaidām. Jo pagaidām Spānijā ir bijušas problēmas un. Uh, un ir tos ir jārunā arī par uh, atšķirīgu ideju par panāktā progresa apjomu. Ar TMS arī ir. Uh, jāpātrina, un ir arī svarīgi aspekti, kas saistīti ar to diskusiju, kas jums bija pirms šīs sesijas sašķidrinātās. Sašķidrinātās dabas gāzes izmantošana jūras transportā. Uh, have to do uh, affect Un ir jāteic, ka šeit ir būtiski runāt arī par Ziemeļamerikas saikni ar Atlantijas eh, reģionu un pieguļošajām jūras teritorijām. Šeit ir vajadzīgas eh, investīcijas, tostarp investīcijas kuģu transportā, lai dzinējs varētu pielāgot šiem mērķiem bet eh, līdz ar to var iegūt būtiskus rezultātus gan videi, gan arī CO2 emisiju samazināšanai. Tātad šie ir ļoti interesanti projekti, ar kuriem tiek strādāts eh, konkrētajā koridorā. Runājot par autoceļiem, šeit situācija ir apmierinoša, ja runājam par Atlantijas koridoru. Uh, taču joprojām pastāv problēmas ar eh, sadarbspējīgām ceļu nodevu sistēmām, lai eh, nenoslogotu patērētājs, kas izmanto šo infrastruktūru. Runājot par Atlantijas koridoru mērķiem un prioritātēm, mērķi jums ir labi zināmi - uzlabot multimodalitāti, eh, novērst eh, šo modalitātes plaisu, sekmēt eh, ceļu transporta infrastruktūras labāku izmantošanu, jo īpaši krāvu gadījumā starptarpējās savienojamība, starptautisko tīklu savienošana tostarp risinot arī sliežu platumu sistēmu, arī eh, RTMS optimizēšana un tā tālāk. Tāpat arī ir jāizmanto šī koridora īpatnība, proti tā ārējā dimensija Atlantijas okeāna virzienā. ir jāsaka, tādējādi tiek sekmēts jūras transports ar inovācijas vienkāršošanas un tīrāku degvielu palīdzību, to starp šķidrināto dabas gāzi. Mūsu prioritāte ir uzlabot ostu savienojamību, izveidot jaunus modeļus loģistikas platformām, sadarboties ar ERTMS koordinatoru un arī ar citiem koridoriem. Mm kas miedarbojas ar Atlantijas koridoru, tāpat veidot eh, kopīgu plānu sliežu platuma sistēmas maiņai attiecībā uz UIC, izveidot trūkstošās saiknes. Svarīgākā, ko es pieminēju, ir Evora Merida, Evora Barados, un uh, uzlabot pārrobežu maršrutus un pakalpojumus, Ir jau panākts uh, daudz progresa, uh, tostarp arī Portugālē, bet vēl ir arī daudz darāmā. Un visi beidzot ir jāpalielina koridora loma pasaules loģistikas plūsmās, lai labāk varētu izmantot tā potenciālu. Priekšsādātāja kungs, tā ir būtība mūsu darba plānam, un, protams, ka es esmu jūsu rīcībā, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies! Pateicos, un tikai divi runātāji pagaidām ir pieteikušies. Ā, Vims Vanda Kamps ir trešais. Eh, voorzitter, dank u zeer. Priekšsēdētāji, paldies. Cik tālu Es skatu jautājumu par koridoriem. Man rodas aizvien vairāk jautājumu. Šeit ir Eiropas transporta politika skroņa dārgumi, un mana grupa Tautas pārtei uzskata, ka mums ir jāturpina strādāt pie šīs politikas. Es redzu, ka Strasbīra, Strasbūra. Strasbūra Eh, piedar pie šī koridora. Eh, Strasbūras, eh, Parīzes ātrvilcienam ir dažkārt problēmas savērnā, varbūt es to varu darīt zinām profesoram Seki, jo manās interesēs ir, lai šis vilciens nekavētos, bet es redzu, kā profesors ir ļoti, ļoti audzināts cilvēks. Tomēr ir jāparedz tie stūrakmeņi lai es varētu labāk virzīt šos jautājumus. Vai jūsu plānojums ir saulaicīgs, vai iespējamās atļaujas ir iegūtas? Varbūt ir muļķīgi jautājumi, bet kad jūs prāt tas tiks pabeigts? Eiropai nav tik daudz laika atlicis. Un es tā kā reizēm krītu vienā vai otrā galēģībā, domāju, ka parlaments var kritizēt komisiju, bet tomēr jūs man skaidrojāt, ka ir grūti transportēt enerģiju no Marokas uz Spāniju un no Spānijas uz Franciju, jo e, pa vidu ir Pirenēju un tas apgrūtina enerģijas transportu vai tiek domāts par e, kādu saikni e, starp to, ka e, kā to saistīt ar enerģijas jautājumu. Es saprotu, ka varbūt komisijas ģenerāla direkcijas um, sāks niknoties, bet es gribētu jūsu sapratni pār enerģiju un TNT. Paldies, nākošais runātājs Isaskuna Bilbao. Paldies, e, priekšsēdētāji, paldies profesoram par skaidrojumiem. Domāju, ka pildīgi visas uzskaitītās lietas ka mēs varam tām piekrist. Es gribētu sacīt, ka vairākums uh, parlamenta deputātu, bet jautājums ir, un man interesē konkrēti, vai šajos ka, eh, projektos, stabiņā, ko mēs redzējām diapozitīvos pro, par projektiem dalībvalstīs attiecībā uz šo Atlantijas asi, eh, kur bija zvaigznīte pielikta klāt, kur ir labie projekti, ir skatīti divi būtiskākie jautājumi kurus, kā jūs pieminējāt, e, pārobežu apgabali. Pārobežu apgabali, tāpēc, ka manā apgabalā konkrēti Basku zemē Mēs piedzīvojam šo sastrēgumus tūkstošiem kravas auto un uz šo brīdi risinājumu nav. Turklāt nevar, nav jāslēp tas, ka šeit mums ir problēma ar Francijas valsti, kurā turpin uzskatīt, ka šī pierobeža zona ir priorita, prioritāra un uh, Eh, pie tās ir jāstrādā bez kavēšanās, tāpēc es gribētu to zināt un arī to iekļaušu šo kompromisā, ko jūs esat iecerējuši ar šiem projektiem, kādu gatavību jūs redzat no trīs valstu puses, kas ir saistīta ar šo Atlantijas asi, konkrēti Portugāli, mm, Spānija, Francija. Un tāpat taru zinām, ka lai gan pēdējā laikā ir pielikti pūliņi, uh, un Spānijas eh, valdība ir ziņojusi par Basku zemes tā saucamo igriega jeb ātra eh, gaitas vilcienu, ka būs pilsēt, vilciens eh, uz pilsētām. Mēs esam, piemēram, šodien jau izrunājuši balto grāmatu un sapratoši nepieciešamību koordinēt un efektīvā veidā izpildīt un tai pašā laikā prioritāri izpildīt projektus no dalību valstu puses. Un es gribētu zināt, vai šis brīdis projektiem un priekšlikumiem ir pienācis tiem, ko ir prezentējušas dalībvalstis. Un tāpat vai jums vēl pietrūkst kāds projekts, kas nav prezentēts, lai piešķirtu konsekvenci šīs Atlantijas izpildēji? Paldies! Danke sehr. Jetzt aus Frankreich, Karima. Paldies, un tagad Karima Delī no Francijas. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Godājumais atbildīgais par Atlantijas eh, koridoru. Vispirms es vēlos novēlēt jums labu veiksmi, jo jautājums, eh, par ko jūs runājat, ir prioritārs priekš manis vides ziņā, bet es pat paturu prātā Francijas 30. apriļa valdības paziņojumu, kur skaidri norādīts, mēs atsakāmies no e, dzelzceļa savienojuma starp Patkalē un Tārnu e, Landēs kas ietilptu šajā Atlantijas koridorā, kas bija jāpabeidz 16. gada janvārī un kur vajadzēja transportēt 85 kravas autodienā. Tās mērķis bija noņemt no liels autoceļiem eh, lielu skaitu šo puspiekābju, kas ceļo starp Franciju un Spāniju. Un man ir ļoti vienkārši jautājums, kādā veidā tīkli tiks e, paliks savienoti, kad vairs nebūs e, galvenā savienojošā posma. Otrais jautājums, vai jūs esat runājuši ar Francijas valdību, jo tā uzskata, ka to nevar darīt budžeta līdzsvardēji. Tāds ir mans otrais jautājums, un tagad mans trešais jautājums. Eh, cik tālu jūs šodien esat ar kravas eh, pārvadājumiem jūsu koridorā? Paldies! Danke sehr, jetzt Luis de Grandes Pascal. Paldies, tālāk. Nākošais Luis de Grandes. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos, ka um, es eh, aizkavējos, Sikers kungs. Um, Sekīkungs eh, jau bija pabeidz uzstāšanos, bet man bija jārunā ar mūsu koordinātoru. Šis koridors mums ir ļoti nozīmīgs. Mēs pazīstam labi koordinatoru, eh, viņš pārzina mūsu problēmas un ķeršos uzreiz pie lietas būtības kādas, eh, kādi risinājumi ir šīm daudzām jau vecajām problēmām. Sēkīkungs, jūs ļoti labi zinat, ka Francija tikko ir piešķīrusi prioritāti savienojumam starp Tulūzu un Lurdi un ir atstājusi uz vēlāku laiku uh, savienojumam ar eh, Spānijas robežu, kas būtu koridors, kas iet caur vairākām valstīm. kādas konkrētas problēmas ir identificējis koordinators un kādus risinājumus sāredz. Tas ir pirmais. Ja, uh, uh, Jautājums, otrais jautājums, sliežu platums. kā mēs varam to risināt. Un par Iberijas pussalas eh, sliežu platumu, vai mēs jāparedz vienots sliežu platums viscaur, viscaur vai mēs varam, eh, vai mēs varam paturēt atšķirīgus platumus katrā posmām. Vēl aizvien nav savienojumā starp Spāniju Portugāli. Un e, kādos termiņos mēs varam domāt par risinājumiem? Pietrūkst elektrifikācijas e, posmā uz Salamanku Spānijā. Kā ir e, kon, koordinators iecerējis elektrifikācijas standartu koridoru garumā un vai elektrifikācija būs harmonizētā. Un runājot ar jums, es ķeros tieši pie pro problēmām. Es, es domāju, ka jūs tos ļoti labi pārzināt un paldies jums par prezentāciju un par nu, to, ka mūs uzklausāt. Danke sehr, Pavel Telitska. Paldies, tālāk vārds Telītskas kungam. Yes, hello, uh, welcome uh, to the committee. Uh... Jā. Turpinot uh, Vanda Kampa kunga teikto, man ir jāteic, ka Polijas gadījumā TNT koncepcija ir bijusi galvenais uh, pārmaiņu avots eh, transporta politikā. Un runājot par šiem koridoriem, tas ir instruments, kurā ir lieliska koordinatora komanda. Man ir divi jautājumi, kas ir saistīti ar koridoru, taču tie ir drīzāk vispārīgi nekā specifiski, jo es zinu, ka šis koridors ir ļoti labās rokās. Uh, Tas, ko jūs sacījāt par finansiālo pieejamību, par tām iespējām, kas ir mūsu rīcībā, ņemot vērā to, ka tikai šorīt ir beidzies trialogs par EFSI, un jūs acīm redzot ļoti labi zināt, kāda būs tā ietekme uz CEF. Vai jums ir kāda analīze par uh, iespējamajām sekām uz visiem koridoriem un specifiski uz jūsējo, vai ir kādas bāžas, vai arī situācija ir apmierinoša un uh, tā jūs ietekmē diezgan minimāli? Ja ir kādas būtiskas sekas, varbūt jūs varētu tās izklāstīt mums, ņemot vērā to, ka jums ir uh, aprēķini par to, uh, kas būtu paveicams pirmajā brīdī un kādas ir vajadzības turpmākajiem gadiem. Iemesls, kāpēc es uzdodu šo jautājumu, ir vienkāršs. Beig beigās mums vajadzēs izveidot nostāju, un mums ir jāpieņem pareizais lēmums. Šobrīd, ņemot vērā to, ka situācija vēl ir jauna un dotie dati ir tādi, ka ir vēlreiz uh, jāizpēta situācija. Es negribētu parakstīties zem lēmuma, kas atstāja negatīvas sekas tikai tāpēc, ka dažas institūcijas nav bijušas pietiekami radošas vai drosmīgas. Es zinu komisijas nostāju, taču es augsti vērtēju faktu, ka koordinatoriem ir uh, misija un ka viņiem ir jāsniedz konkrēts rezultāts. Kādas tā tad ir uh, šīs sekas, šī ietekme un kā mēs varam jums palīdzēt kā parlamenta komiteja? Paldies! Jūs arī pieminējāt, ka mēs kā komiteja uh, viesojāmies Bāsku zemē un uh, tur ir jauna trasa, kas atbilst arī Eiropas sliežu platumam. Jā, vienā valstī var būt divi sliežu platumi. Uh, Un eh, es eh, vēlu, es varu jums vēlēt dzīvot simts gadus, bet arī šo gadu laikā jūs eh, nepārliecināsieties, ka Spānijā viss ir Eiropai saprotams. Un, ja mēs salīdzinām situāciju ar Vāciju, piemēram, Vācijā uh, situācija uh, ķelnes reģionā ir tāda, ka tur trases nav piemērotas kravu pārvadājumiem, bet gan pasažieru, un uh, Spānijā tas ir citādāk. Un jautājums ir par to, kuri projekti tiek apturēti. Mēs zinām par Lionu Turīnu, uh, vajadzēja maksāt 12 miljoniem, tagad tas maksā divreiz vairāk. Uh, un uh, projekts nebūs pabeigts pat 40 gados. Un par šo pašu naudu, pat par mazāku apmēru, mēs varam sanēt esošo dzelzceļa posmu šajā maršrutā. Un te ir jādiskutē ar kom, koordinatoriem, ar dalību valstīm, ar komisiju, kāda tad ir Eiropas pievienotā vērtība, uz kur jākoncentrēs, jo vienu eiro mēs varam tikai vienreiz izdot. Tālāk, Jūs sacījāt, ka šī enerģētiskā pieeja no vidusjūras tā būtu neprātīga. Jāsaka runātājs no zāles, bet es šo ideju saņēmu no jums. Nu, lieliski, saka priekšsēdētāji, ka mēs noskaidrojam šo pārpratumu. Protams, ka tas ir iespējams, bet ja mēs runājam par saules enerģiju, kas eh, var tikt iegūta uh, Vācijā to var iegūt arī Dienvids Francijā, arī Spānijā ir miljoni kvadrātmetru, ko mēs varam izmantot. Varbūt, ka vispirms mums uh, nav vajadzīgas jaunas trases, bet gan uh, īstenošanas darbs un principiāli ir jāņem vērā, ka energoapgāde ir svarīga arī transportam. Uh, Un tagad ir jūsu iespēja atbildēt, Sečīkungs. Well, uh, thank you very much. Paldies par jūsu komentāriem, jautājumiem un uh, dažādajām piezīmēm. Ir bijuši specifiskāki izteikumi un arī vispārīgāki. Es varbūt sākšu no pēdējiem. Bet pirmkārt, Es gribu precizēt šī dokumenta mērķi. Darba plāns uh, ir saistīts ar jauno TNT regulējumu. Visi koordinatori nāca ar to klajā pirms pagājušā gada Ziemassvētkiem. Notika konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, valdībām un tā tālāk. Bet jo īpaši tas bija rezultāts rūpīgam pētījumam, kurš vēl turpinās, un arī tā dēvētajiem koridoru fórumiem, regulārām tikšanās reizēm, dažādām ieinteresētajām pusēm, kas eh, sniedza savu devumu labākai sapratnei, labākai vajadzību noteikšanai un tā tālāk. Un tas eh, darbs vēl turpināsies, šobrīd mēs esam vēl tikai pirmajā solī, un uh, Nākamgad notiks atjaunināšana, bet mēs jo īpaši šajos koridora fórumu ietvaros eh, tiksimies TNT dienā Rīgā, kur mēs lemsim, eh, kā uzlabot mūsu turpmāko darbu un noteiksim, ko tad mēs neesam uzlabojuši iepriekš. Uh, Un šim darbam ir vajadzīgs devums no visām ieinteresētajām pusēm, lai izveidotu iespējami kvalitatīvāku rezultātu. Manuprāt, šajā dokumentā ir tas, kas būtu jāņem vērā, lai izveidotu labi darbojošos multimodālu koridoru, kas sekmīgi savieno vairākas valstis un rada savu pienesumu viendabīgākam vienotajam tirgum. Protams, ka tās nav nekādas gaisa pilis, ir vajadzīgs daudz resursu, lai panāktu šos mērķus. Progress ir lēnāks nekā sākotnēji cerēts, gan resursu trūkuma dēļ, gan arī krīzes seku dēļ, bet mums ir jāuzstāj uz virzību šajā gultnē. Protams, ka resursi ir būtiskākā problēma, kā jau jūs visi noteikti zināt, CEF eh, konkurss eh, tika izsludināts trīs reizes un bija daudz labi uzrakstītu un izstrādātu projektu, kas pirmām kārtām parāda, kas ir steidzami nepieciešams Eiropā. Otrkārt, Mēs nevaram teikt, ka nav projektu un nav vajadzīgi resursi investīcijām. Gluži pretēji. Mēs varēsim nodrošināt tikai vienu trešdaļu no visa pieprasītā līdzfinansējuma. Šī rīta vienošanās principā, manuprāt, bija veiksmīga, jo visas puses bija apmierinātas ar kompromisu. Tagad to vajadzēs detalizētāk analizēt un raudzīties, vai tas atbilst arī jūsu vēlmēm. Bet tas vismaz uh, atbrīvo kaut kādus resursus, kas pēc tam atgriežas un ko varēs nākotnē izmantot jaunos projektu konkursos. Manuprāt, Svarīgi ir arī tas, ka uh, šeit tiek bruģēts ceļš tā devētā Junkera plāna īstenošanai CEF uh, kontekstā. Un uh, tas ir tas arī, par ko Bilbao kundze runāja. Ir projekti, kas ir patiešām labi un atbilst Junkera pieejai. Tas nozīmē, ka varētu tikt mobilizēti papildu resursi ar noteikumu, ka tiks atrisinātas uh, praktiski rakstura problēmas, pie kā mēs strādājam ar DigiMove. Es, eh, Bodavika kungs un Kristofersona kungs, Jau agrāk eh, runājām eh, ar jums par šiem jautājumiem, un mēs to turpināsim darīt. Jautājums ir par to, kā mobilizēt vairāk Eiropas resursus, lai sekmētu izaugsmi un darba vietu radīšanu, un arī kā iespējami sekmīgāk šos resursus izmantot, no, nu, likvidējot šķēršļus. Kad šis darbs būs pabeigts, es būšu priecīgs par eh, turpmāku viedokļu apmaiņu ar jums. Īsumā komentējot to, ko jūs norādījāt, mēs, eh, jūs izstrādājat ļoti precīzas eh, piezīmes un komentārus, un mēs centīsimies pie tām strādāt. Un uh, bija jautājums arī par Evora Mērīde, kas ir patiešām tāda trūkstošā daļa, taču šobrīd sākas pētījumi par šo jautājumu, un cerams, ka process pātrināsies tuvākajā nākotnē, lai izveidot apmierinošu saikni ar Spāniju. Tas ir arī Spānijas interesēs, kas no savas puses ir daudz ieguldījusi, un šobrīd tie līdzekļi nonāk uh, nekurienē. Uh, bet es esmu drošs, ka gan Avēra Salamankas saikne, gan arī citi trūkstošie posmi tiks eh, sakārtot no Portugāles puses, un šī situācija attīstīsies pozitīvi. Es biju skumjš arī tad, kad autoceļš Ferroviero tika atlikts, jo nu, es ceru, ka šis lēmums, kuram par iemeslu bija finanšu resursu pieejamība, tiks nākotnē atkal pārdomāts. Un uh, mani satrauc arī vīdes problēmas, sastrēgumi, arī Basku zemes uh, situācija, Spānijas, Francijas uh, situācijas atšķirības. Mēs vēlamies lielāku jūras transporta plūsmu Atlantijas koridorā, bet no otras puses mēs saskaramies ar uh, lieliem uh, sastrēgumiem. Vienīgais risinājums ir uzlabot kravu transportu pa dzelzceļu, un es esmu drošs, ka Te brīdī, kad piegādes apstākļi un uh, normatīvais ietvers uzlabosies, nevis kā šobrīd, tad šīs problēmas arī tiks atrisinātas tādā veidā, kas neietvers tirdzniecības plūsmu samazināšanos gluži pretēji Mēs varam palielināt tirzniecības plūsmas, respektējot vīdes apsvērumus, taču tam ir vajadzīgas investīcijas, liela apņemšanās un visu beidzot priekšsēdētāja kungs. Apņēmība ir, ir plaši izplatīta pārliecība, ka tieši tā arī vajadzētu rīkoties. Ir arī liels negribīgums finanšu problēma dēļ, jo Ja jūs iztērēt vienu miljonu, tad jums kļūst par vienu miljonu mazāk. Taču mums ir jāvienojas mūsu centienos, lai, kā liecina daudz pētījumi, lai izmantot resursus labā infrastruktūrā, jo šādi izlietot līdzekļi ir ne tikai eh, konstruktīvi izlietoti, bet arī sniedz pozitīvu devumu IKP jau īstermiņā. Tāpēc paldies par uzmanību, un es esmu jūsu rīcībā, ja jūs vēlaties atbildes vēl uz kādiem jautājumiem, un paldies par jūsu ieguldījumu mūsu kopīgajos centienos. Paldies, Karlo Sekī! So I leave the floor to my colleague. Thank you very much. Ja, ich begrüße jetzt. Es tagad mūsu vidū sveicu Metju Grošu, kurš mums visiem jau ir zināms, jo viņš pirms gada vēl bija Eiropas parlamenta deputāts un darbojās arī šajā komitejā, un tagad viņš ir koordinators eh, Austrum un Vidusjūras eh, austrumu daļas koridoru jautājumos. Mēs viņam dodam desmit minūtu šurunas laiku. Paldies, un vārds Groša kungam. Paldies priekšsēdētāji, kā jau es sacīju šodien. Vairāk runa ir par atbildēšanu uz kolēģi jautājumiem, bet īsumā par pašu koridoru, par to, kā tas eh, ir izveidots. Tātad te ir runa par deviņām eh, dalību valstīm, 15 lidostas, 10 iekšzemes eh, ostas. Uh, 12 jūras ostas un kopumā, ja mēs salīdzinām paveikto darbu ar to, kas ir vadlīnijās, tad jau nākamajā slaidā mēs redzam, kādi risināmie uzdevumi ir šajā koridorā. Kopējā elektrifikācija, vilcienu garums, eh, visi šie kopējie kritēriji tiek pārbaudīti, un eh, šie slaidi jums arī būs pieejami, taču šeit ir arī var redzams, kāda būs turpmākajos gados risināmie uzdevumi un kādu uzsvaru mums būs jāveic saskaņā ar vadlīnijām. Nākamajā slaidā ir redzams arī, teiksim, ja es no Hamburgas ar vilcienu vēlos doties uz Atēnām, kas notiek? Ir septiņas dažādas drošības sistēmas, trīs atšķirīgas strāvas stiprumi, un uh, līdz ar to lokomotīvas ir četreiz jāmaina, lai pārietu starp šiem stiprumiem. Uh, Un uh, mēs uh, pārvietojamies uh, ar ātrumu sakot no 80 km stundā, un tas parāda to, cik svarīgi, lai dzelzceļa jomā tiktu pastiprināti domāts par sadarbspēju, kas ir pārrobežu rakstura. Un um, Sniegšu vēl dažus piemērus ar kartēm, lai parādītu, kā tas izskatās, kā izskatās atbilstība noteiktiem kritērijiem. Te mēs redzam svāru uz vienu asi, un tur, kur ir zilā līnija, tur eh, situācija ir laba, tur, kur līnija ir sarkana, tur situācija nav tik laba, un, kā redzam, trūkstās viendabības visā koridora garumā. Nākamais slaids attiecas uz vilcienu garumu. Uh, kur ziemeļos, jo īpaši Vācijā šī atbilstība ir nodrošināta, bet jo vairāk mēs dodamies dienvidu reģionā, jo lielāka ir šī atšķirība, piemēram, starp Bratislāvu un reģionu uz dienvidiem no Budapeštas. Grieķijā problēma ir daļai atrisināta, un dodamies arī uz iekšzemes uh, kuģojumu jomu. Un slaidā ir redzams, ka tas dziļums, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu kuģojumu visa gada garumā, nav nodrošināts, un tas, manuprāt, arī ir ļoti būtisks risināmais uzdevums. Šī koridora kontekstā līdz ar to ir svarīgi likt uzsvaru uz pārrobežu raksturu, un uh, tāpēc pārrobežu projekti ļoti svarīgi, un Mums eh, jāveic darbs, lai pulcinātu kopā cilvēkus, kas varbūt eh, līdz šim nav pietiekami apmainījušies viedokļiem, piemēram, runāt par Dresdenu un Prāgu, Ungāriju un Čehijas republiku. Tāpat arī dienvidos, kur trūkst šīs pārrobežu sadarbības. Tālāk koridora ziemeļos ir ļoti spēcīgas ostas, te mēs varam runāt par Hamburgu un Bremeni, un tie ir tādi divi lielie Eiropas milži, konteineru pārvadājumu ziņā pat lielākā Eiropā osta, un ir vajadzīga multimodāla sistēma, lai atslogotu ostu. Es šim pievērsīšos arī vēl mazliet vēlāk. un ir vajadzīga noteikta intermodalitāte starp dažādiem transporta veidiem. Arī par investīcijām jau ir ticis runāts mūsu koridorā. Mēs esam izvērtējuši šo investīciju apjomu, un tas ir 740 miljārdi, un būtiskākajos punktos runa ir par 25 miljārdiem eiro Ir līdzekļi arī, kas vēl nav paredzēti uh, finansējumos projektos. Un uh, tas nozīmē, ka mēs ar to, kas ir nolemts vadlīnijās un TNT dokumentos, uh, mums jau ir jāplāno nākamais periods, ja mēs vēlamies būt tādi konsekventi. Uh, Arī tas, ko mēs darām kā koordinatori sadarbībā ar 27, 28 dalību valstīm, tiešā dialogā, lemjot par programmām, ir novedis pie tā, ka mums ir ārkārtīgi daudz projektu, un tas nozīmē, ka mums šeit ir, ir tādi labi sagatavoti projekti, un mēs varam uh, pateikt, ka mēs izmantosim līdzekļus lūk tikai šajā vienā projektā no CEF uh, finansējuma. Un, uh, mūsuprāt, šo projektu nevar optimizēt ar daudziem maziem sadrumstalotiem projektiņiem. Mēs arī sagaidām otro Connecting Europe Facility ar attiecīgiem līdzekļiem. Uh, Un runājot par koridoru prioritātēm, es mēģināju formulēt tās konkrēti, es negribu tās vienkārši nolasīt. Kopumā mēs eh, par prioritāti noteicām pārobežu darbību iekšējos kuģu pārvedājumus, kas ir tāda delikāta problēma. Un, protams, arī iespējas atslogot ostas ar dzelzceļu palīdzību. Mēs bijām Dresdenē, Prāgā, Hamburgā un eh, jāteic, ka iekšzemes eh, kuģniecības eh, vājās puses noved pie tā, ka dzelzceļš ir pārslogots un autoceļi arī ir aizpildīti. Un tāpēc Vācijai un Čehijai kopā ir jālēmī par Elbas nākotni kopīgā plānā, un varbūt vienu dienu tam jānāk klajā ar skaidru atbildi par to, vai Elbu mēs redzam savos nākotnes plānos vai nē. Ja atbildi ir jā, tad tam ir jāsako arī atbilstīgi politiski lēmumi, ja atbildi ir nē, tad. Uh, vienām valstīm nav jāinvestē, ja citas valstis negrib līdzdarboties. Es domāju, jānāk klājā ar skaidru vēstījumu, un eh, ir skaidrs, ka jau šobrīd Elbā notiek tāda pārvadājuma, ko nav iespējams īstenot ne pa autoceļiem, ne pa sliedēm. Tā ir tāda papildināmība transporta jomā, un es domāju, Elbas garums eh, un arī ir svarīgs un Hamburgas uh, reģionā ir ļoti daudz uzņēmēju, kas nodarbojas ar šo iekšējo kuģniecību. Jūnija beigās nāks klajā pētījums par investīciju pieplūdumu darba vietu radīšanā un Te ir vajadzīga tāda vispārēja pieeja, visaptveroša pieeja. Tālāk par Elbas jautājumu. Gan Dresdenē, gan citās vietās mēs nācām klajā ar priekšlikumu, ka tie, kas nevis tikai politiķi vai uzņēmēji, bet tie, kas arī vīdas organizācijas, un mēģina panākt vienošanos, lai risinātu mobilitātes problēmu šajos robežu reģionos. Jo var gadīties, ka vienai no pusēm nav iespējas e, izmantot transportu pa sliedēm vai kā citādi, kā piemēram e, bieži vien autoceļi ir pārpildīti un alternatīvas ir jāmeklē. Uh, Un tas ir svarīgi arī uzņēmējiem šajās teritorijās. Es domāju, ka Rīgā arī mēs norganizēsim fórumu tikšanos. Ja vajadzīgās personas būs uz vietas, mēs to darīsim. Un mēs arī mēģināsim tikties ar partneriem katra koridora kontekstā un arī ar dzelzceļa nozars pārstāvjiem un runāsim par koridoru attīstību. Un visu beidzot, eh, es nerunāšu tagad par šīm sarunām, ko daudzi kolēģi uh, virzīja, neskatoties pulkstenī šonakt, bet uh, jāteic, ka šis koridors uh, principā robežos ar kohēzijas valstīm, un uh, līdzekļi ir pieejami, kas nozīmē, ka mēs uh, līdz ar to varēsim vieglāk diskutēt ar šīm valstīm par uh, līdzekļu uh, pielietojumu un kopumā būs mazāk problēmu par līdzekļu sadalījumu. Valstis to jau apzinās. No 11 miljardiem 300 eh, miljoni ir paredzēti kohēzijas valstīm, un eh, šim koridoram ir pieejama aptuveni 7 miljārdi. Un šķiet, ka šie līdzekļi līdz 17. gadam arī tiks eh, apsaimniekoti pēc use or lose principa. Tad ir pašreizējā situācija šajā koridorā. Paldies Meķo Grošam un tālāk Vanda Kampa kungs. Eh, paldies priekšēdāji. Vēlreiz paldies eh, runātājiem. vēlos atkārtot to, ko teicu iepriekš, tie tiešām ir kroņa dārgumi, ja pastamies uz šo projektu arī. Tajā arī ieguldīts daudz enerģijas. Varētu visu dienu runāt par to, kādas grūtības mēs šeit redzam. Bet tomēr šāds koridors sniedz arī ļoti daudz iespēju. Un eh, Groša kungs jau ļoti labi pārziņ šīs spēles noteikums, viņš ir tiešāks nekā Sečīkungs, un es teiktu arī atjautīgāks. Viņš saka, nu, ir jāiekustina lietas Eiropā, un es pilnībā piekrītu. Tālāk par uh, atļaujām. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams daudz līdzekļu, bet princips ir tāds lietas lietā vai zaudē. Uh, Un Eiropā mums tā problēma ir tāda, ka ļoti bieži mums nav atļauja rīkoties. Tālāk par FC. Šķiet, tur viss attiecībā uz līdostām ļoti labi ir noticis, tur var FC līdzekļus izmantot. Par dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem tas nav tik vienkārši. Vai jūs strādājat ar projektu izstrādātājiem un ap, uh, izmantojat investīciju banku, vai jūs to drīkstat darīt, vai jūs runājat ar komisiju, kā šīs attiecības darbojās? Vai jūs varat uh, piesaistīt šos līdzekļus? Jautājums par Ķīnu. Mēs varam paredzēt, ka būs ieguldījumi dzelzceļa līnijā no Budapeštas uz Bukarestu, un to finansēs eh, Ķīna un kā tas eh, sakļaujās ar šo koridoru. Es apzinos, ka tie ir ļoti grūti jautājumi. Ja pastamies uz eh, šo austrumu koridoru, tur ļoti tuvu arī Stambulu. Ko jūs domājat par to? Jūs bijāt Basko valstī, mēs bijām Istā, Stambulā un tur arī ir zināmas iespējas. Un uh, noslēgumā vēlreiz piesaukšu Sečikungu. Ieguldījumi šajos koridoros rada izaugsmu darba vietas, un to mēs uh, nedrīkstam aizmirst. Mēs varam ilgi un gar runāt par ilgspējību un uh, riteņbraucējiem un tā tālāk, bet cilvēkiem jau tomēr ir nepieciešams darba vietas. Danke, ich gehe darauf ein. Paldies. Tagad vārds Ajalas Senders kundzei. Uy, eso ha sonado casi amenaza. Izklausījās gandrīz kā pēc draudiem. Paldies kolēģiem un draugam Matjo Grošam par parādīto entuziasmu un to, ka ir ieskicējis līniju šim koridoram, kas ir ļoti sarežģīts un kas iet no vietas, kur ir vairāk vissakā uz vietu, kur ir mazāk vissakā. Tas ir izaicinājums, lai mums būtu koridori visā teritorijā, ne tikai tās daļā. Es uh, tā kā mums ir izdevies pa, eh, pabeigt darbu PFC ar mazāk grūtībām nekā, nekā likās. Es eh, gribu tev jautāt, jau gribēju to jautāt profesoram, kā tavuprāt varam piemērot eh, šo modeli, lai pierādītu to, ka tas, kas mums ir nepieciešams šiem lielajiem projektiem, riskantajiem projektiem, ir liela, svarīga daļa, ko var panākt izmantojot jauno instrumentu. Es domāju, ka tas mums ir vairāk, vajadzīgs vairāk nekā jebkad, un jūs, kas saprota transporta sektoru, varat pierādīt arī, ka EFSI nodara arī transporta nozarei jo eh, mēs dzirdējām par rūpniecisko, enerģētisko eh, tēmu, bet es domāju, ka tie, kuri labi pārzināt eh, ne tikai to, kā mm, tiek radītas darbvietas, bet arī kā tas palīdz ekonomikai, ja mēs varētu uh, to atbalstīt un vēl jo labāk, ja varam identificēt konkrētus projektus katrā koridorā, kas varētu būt FC projekti. Un lai mēs pie tā turāmies līdz, līdz pēdējam un tādā vei, vai, veidā e, investīciju bankai būtu FC projektu karte. Vielen Dank, jetzt Pavel Telička. Paldies, tagad vārds Pāvilam Teličkam. Uh, Jā, nu, <laughs> varbūt varam izteikties diplomātiskāk. Es domāju, ka e, mūsu kolēģi arī varētu nākotnē pāriet strādāt par koordinatoriem. Man ir ļoti konkrētas e, attiecības ar šo konkrēto koridoru. Man bija ļoti patika jūsu prezentācija. Uh, un es eh, runāšu par Elgas kuģojamību. Runājot atklāti, būtu bijis grūtāk uztaisīt vēl lielāku bardaku nekā to izdarīja eh, Čehija pagātnē. Nebija pilnīgi nekādas prioritātes, politiskās gribas un vadības, un nu, labā roka pilnīgi nezināja, ko dara kreisā. Tagad situācija ir mainījusies. Nesen Man uzrunāja gan satiksmes ministrs, gan vidas ministrs. Un vēl papildus šai Vācijas, Čehijas dimensijai, kas arī ir jautājums, pie ko jāstrādā, ir vēl viena dimensija. Nu, es visu detaļas nezinu, jūs kolēģi iespējams ir labāk informēti, bet ir konkrēts laika grafiks par dažiem vides aspektiem Elbas upē, it īpaši konkrētās teritorijās. Un ir nepieciešama ātra rīcība. Un, manuprāt, ir trūkst saskaņotības starp DigiMove un DigiEnvi šajā sakarā. Un mums vajadzēs palīdzību no koordinatora, lai sastrādātos ar DigiEnvi. Es zinu, ka jūs jau esat apmeklējis Prāgu un nevarat tur doties katru otro nedēļu, bet es tomēr uh, vēlos jūs lūgt norganizēt sanāksmi un tikties gan ar vides, gan ar satiksmes ministriju, jo ir šis laika grafiks un būtu labi, ja jūs iesaistītos šādā diskusijā, mēs varētu organizēt šādas tikšanos un tas nodrošinātu tādu visaptarošu pieeju, par kuru jūs runājāt, iesaistīt vidas organizācijas, izpildu varu un cits ieinteresētās puses būtu ļoti labi, un tas ir jādara. Arī ministri, tīpaši satiks ministrs, nav bijis šajā postenī pārāk ilgi, un tādēļ būtu nepieciešams viņam palīdzēt iekļaut arī NVO šajā darbā. Un lūdzu, dariet zinām, kad jūs varat atbraukt, jo laiks jau iet. Paldies. Es eh, sevi ierindoju kā pēdējo runātāju sarakstā. Tas, ko tu pieminēji, eh, pārobežu raksturs ir augstākā prioritāte un arī eh, mazie projekti, manuprāt, tie ir ļoti svarīgi, un uh, tos var apzīmēt kā absolūtu pārmaiņu domāšanas veidā. Tālāk tu pieminēji arī iekšzemes uh, ostas. Hamburgā 50% no precēm eh, tiek eh, pēc tam aizvesti pa sliedēm. Tas ir labs rādītājs, bet, protams, to var uzlabot, eh, taču tas liecina, ka risinājums darbojas. Un treškārt, jā, iekšzemes kuģu pārvadājumi un elbas jautājums. Jāpaskatās, kāda ir fakti. Pēdējo 20 gadu laikā iekšzemes kuģojumi Eiropā no 20% ir kritušies uz 8%. Un um, tas nav tāpēc, ka nebūtu infrastruktūras, bet gan tāpēc, ka iekšzemes kuģojumiem ir savas negatīvās puses, uh, tīkls ir nepilnīgs un šis transporta veids ir pārāk uh, lēns. Es uh, esmu devies no Donavas uz uh, Melno jūru. Uh, Un jāteic, ka Donavā katrs uh, desmit minūtes uh, mums eh, vajadzēja pagriezties nostāk, tāpēc, ka nāca lielie viļņi no kravas kuģiem, un tālāk es devos ar eh, divritēni, un tur es eh, redzēju ļoti maz kuģu. Nav runas par to, ka Donava nebūtu piemērojama kuģošanai, bet uh, bieži vien to kuģu tur vienkārši nav. Uh, Tāpat arī Berlīnē tika izveidotas uh, milzīgas slūžas, un uh, transporta ministrs norādīja, ka šis tagad ir piedāvājums iekšzemes kuģniecībai, un uh, Berlīna saņēma līdzekļus no valsts, un risinājums tika izbūvēts. Un Vācijas uh, transporta ministrs Raimovs Donavas kanālu savulaik nosauca par lielāko dumjību kopš Bābeles torņa. Be, un uh, jāteic, ka tam bija savas pozitīvās puses, bet tās varēja izveidot uh, lētāk, tāpēc man ir skeptiska attieksme pret iekšzemes kuģu pārvadājumiem Vācijā Nozīmīgs aspekts eh, ir dabas aizsardzības apsvērumi. Un, eh, ja Hamburga nav īsti piemērot risinājumiem, tad ir jāveido jauna osta. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Kādas tad ir alternatīvas? Elbas koridora garumā ir lielisks dzelzceļa savienojums. Un, um, ja mēs, piemēram, raugāmies uz šo savienojumu, tas nav pārāk labi izbūvēts. Uh, te ir jārunā, piemēram, par posmu netālu no Berlīnas. Un preču pārvadāšana patiešām varētu sekmīgi noritēt uh, pa dzelzceļu, taču šis dzelzceļš vispirms ir jāsagatavo, un šis dzelzceļa posms koridoram nav gatavs. Uh, Dzelzceļam ir priekšlocības, eh, labi rīkosimies, veidosim šo dzelzceļu savienojumu, bet noteiksim tad to kā prioritāti. Ja ar to nepietiks, tad, protams, mēs varēsim apsvērt arī citus risinājumus, bet tā akli pēc 20 gadiem uh, pieredzot tādus milzīgus zaudējumus iekšzemes kuģniecības jomā, rīkoties mēs nedrīkstam. Jautājums ir, vai mūsu risinājumi ir saprātīgi, un uh, arī šī Rainavas Donavas kanāla izveida radīja daudz darba vietas, bet uh, vai šis risinājums bija saprātīgs? Ir daudz ideju, kā rīkoties, kāpēc šī iekšējā kuģniecība ir tik vērtīga. Vācijā ir veikta analīze, un uh, uz katru iekšējo kuģa administrācijā ir trīs cilvēki. Tas rada darba vietas, un uh, ja šī situācija nebūtu tāda, tad uh, mēs raudzītos citādāk. Ir jādomā par tādiem projektiem, kur mēs redām darba vietas, kavējam klimata pārmaiņas eh, un panākam citas pozitīvās puses. Paldies, tālāk vārds tev, Metju. Paldies priekšsēdētājs pieņēma, ka tas pēdējais nebija jautājums, bet drīzāk tāds komentārs. Jā, protams, jautājums bija, ko tu par to visu domā. Nu, ko es par to domāju, es tev esmu stāstījis eh, pēdējo 20 gadu laikā diezgan daudz. Uh, bet eh, ja mēs paraugamies kopumā uz šo koridoru un ja mēs jūnija beigās patiešām būsim izanalizējuši potenciālo koridoru ekonomisko ietekmi un darba vietu radīšanu, tad te mēs runāsim ne tik daudz par miljardu investīcijām, bet gan par noteiktu reģionu attīstību gar šo koridoru. Un te es negribu izslēgt konkrētu transporta veidu izmantošanu, un ir jāveido saiknes starp ekonomiku un ekoloģiju. Es esmu ticies ar uh, ieinteresētajām pusēm Prāgā, arī ar ministru Drēzdenē, es esmu ticies ar vīdas aizsardzības pārstāvjiem, un viņi ir sacījuši, ka ir gatavi tikties un lemt, ko darīt, kāda problēma ir Elbai. Vismaz metrs uh, eh, 60 ir jānodrošina ļoti daudzas dienas gadā. Uh, Un eh, es neesmu drošs, ka, ja man rītdien būtu jāplāno krāva, ka es to gribētu vest tieši pa elbu, jo es nezinātu, vai es varēšu šo krāvu nogādāt. Tas ir tāds aburtais loks un ir svarīgi, lai tās iesaistītās valstis šeit runātu skaidri un eh, mēs saprastu, kādas ir alternatīvas. Jā, par vilcienu taisnību, cik tā runa ir par ziemeļiem, taču, piemēram, Brēmenē dzelzceļš veido tādu kā pudeles kakliņu. Un ir kuģi, kas ierodas ostā. Un uh, ir jātiek galā ar šīm uh, sastrēguma stundām. Tāpat runājot par Čehiju. Arī no turienes nāk preces, eh, kuras ir plānotas sūtīt augšup. Un te atkal ir jārunā par koridoru savienojumiem, lai tiem būtu pārrobežu daba. Manuprāt, tā nav tikai Vācijas problēma, bet gan visas, visa koridoru valstu problēma, kur vismaz sešām valstīm ir jābūt uh, iespējām paust savu nostāju. Un nedrīkst teikt, ka man vide ir vienaldzīga, jo es uh, izmantoju kuģu transportu. Ir nepieciešams objektīvi un kopīgi izpētīt iespējas. Un um, tāpat arī bija ierosināts veidot teritoriālu sadarbību starp Vāciju un Čehiju, kur uh, partneri var tikties un uh, apmainīties ar savām bažām un arī ar savām cerībām, bet beig beigās ir jānāk arī priekšlikumam, uh, Ir Elbas projekts, kas jau 20. reizi tiek eh, pārcelts, eh, ir puses, kas eh, procesu bremzē. Ir jābūt iespēja izveidot tādu grupu, kas spēj efektīvi sadarboties. un tikai tāds cilvēks varēs pieņemt lēmumu, ko respektē abas puses. Ir jābūt vienprātībai gan no iesaistītajām valstīm, gan arī no Eiropas Savienības puses. Uh, attiecībā uz transportu un arī attiecībā uz vīdes jautājumiem. Var, nevar būt tā, ka vienā valstī projekts ir saņēmis pozitīvu transportu un negatīvu vīdes atzinumu. Tāpēc mums ir jārīkojas eh, saskaņotāk un jāstiprina sadarbība. Tas pats attiecas arī eh, uz komisiju un Eiropas Savienību. Nedrīkst notikt tā, ka katrs atrod tikai savu partneri un nedomā par kopīgiem risinājumiem. Ir jāstiprina vienprātība arī ar DG regio un arī ar klimata ģenerāldirektorātu. Es domāju, ka ar Envi un Degā regio ciešāka sadarbība sniegtu labumu arī iedzīvotājiem. Runājot par to, kādi projekti varētu tikt īstenot ar EFSI. Mēs zinām, ka iekšzemes eh, kuģniecībai Un uh, dzelzceļiem ir vajadzīgs finansējums no 30 līdz 35 procentiem, un šeit EFSI varētu nebūt efektīvākais instruments, taču TNT prioritāte nav tik daudz uh, autoceļu, lai gan vajadzētu investēt arī tur. Uh, Un es domāju, ka tur FC varētu būt instruments. Un tālāk runājot par ostām. Ostās privātā partnerība varētu darboties eh, daudz labāk. Un treškārt eh, ir jādomā par multimodālām platformām, ko arī varētu iznot FC ietveros. Tas ir tās jomas, ko mēs esam tādā ātrā analīzē identificējuši. Uh, Runājot par kolēģi jautājumiem, vīna, vīma jautājums, nu, tik traki nav ar mani, kā tu te saki, viens gan ir skaidrs. Mūsu uzdevums ir īstenot valstīs TNT regulējumu, jo valstīm jāīsteno tas, uz ko tās pašas ir parakstījušās. Mums kolēģiem ik pa laikam ir jāatgādina, uz ko viņi ir parakstījušies, un tas, ko mēs te darām, nav nekas jauns. Uh, Mēs jau zinām no mūsu agrākās pieredzes, cik grūti valstīm ir īstenot to, uz ko tās ir parakstījušās. Ir jārespektē prioritātes. Tālāk. EPSI, cik es noprotu, virzīsies uz Eiropas investīciju banku, taču varbūt uh, problēmas ar prioritātēm attiecībā uz TNT regulējumu. Uh, jo projekti varētu orientēties eh, nevis specifiski uz transportu, bet uz kaut ko plašāku. Jautājums par sliedēm. Ā, par Ķīnu. Es eh, tikos arī ar pārstāvi no Ķīnas, un eh, viņi bija gatavi būt par partneriem un piešķirt līdzfinansējumu sliežu ceļu savienojumiem uh, Grieķijā. Un jautājums ir, uh, cik lielā mērā tiek prioritētas Transeiropas tīkla prioritātes. Man šī situācija šķiet vienkārša un uh, savienojumi ar Stambulu, protams, ka tie ir paredzēti. Mūsu koridors uh, nestiepsies līdz pašai Stambulai, bet uh, tas darbs, kas tur notiek, uh, satiksmes plūsmu stiprināšana, Šobrīd, tiksim, Bulgārijā ir reģions, kur netiek darīts pietiekami daudz, un Teorētiskā savienojumā ar Stambulu, jeb Turciju, var rast pievienoto vērtību, un uh, šī līnija manās acīs uh, rada lielu potenciālu attīstībai. Jebkurā gadījumā es uh, esmu uzaicināts uz Rīgu un būs jauki tur tikties ar kolēģiem un redzēt, uh, iepazīties ar analīzi par ekonomisko ietekmē un uh, darba vietu radīšanu. un uh, es ceru, ka mēs pavirzīsimies kādu soli tālāk. Meķo Grošs, paldies par atbildēm, un es esmu aizmirsis tikai vienu, es gribēju uzteikt tavā ziņojumā. Tur bija runa par tiltu pār Donavu starp Vidinu un Kalafatu. Tu pieminēji multimodalitāti, un šis tilts, es uh, regulāri stāstu, cik lielisks tas ir gan autotransportam, gan uh, dzelzceļam, gan arī divriteņu braucējiem. Paldies, ar to mēs varam noslēgt šo sanāksmi, pateicos Meķo Grošam un jums visiem. Es vienmēr priecājos, ka tu esi mūsu vidū. Sanāksme līdz ar to ir beigusies.